Uh, so um, Sveicināti visiem, atvainojiet, mēs te mazliet nokavējāmies, bet tomēr neraugoties uz to, sveicu jūs atpakaļ mūsu sanāksmē. Runāsim par diviem būtiskiem uh, vienotā tirgus dokumentiem šo pēcpusdienu. Un mēs jau sākām runāt par ietekmes izvērtējumu komisijas priekšlikumam attiecībā uz lauksaimniecības transporta līdzekļiem. Un tagad mēs esam tikuši līdz brīdim, kad referents Antonio Pancēri uh, mūs iepazīstinās ar saviem komentāriem. Un uh, pēc tam iepazīsimies arī ar Vanda Kampa kunga sakāmo par grozījumiem. Un ir virkne elementu, kas mums būs jāapsver. Es priecājos šeit sveikt arī uh, uzņēmē darbības ģenerāla direktorāta pārstāv no komisijas, un uh, ar kuru notikusi ļoti cieša sadarbība jau sākot no ietekmes izvērtējuma prezentācijas un bez liekas kavēšanās aicināšu referentu Pancērī kungu iepazīstināt mūs ar sava ziņojuma projektu, arī ar grozījumiem, ko viņš plāno ierosināt. Tādi izteiksies ēnu referenti Santorī kundze, Mendesa kungs, arī es esmu uh, ēnu referents Rulers kundze, un es neesmu drošs, vai Švāba kungs eh, varēs izteikties. Bet, nu, jebkurā gadījumā redzēsim. Tātad vārds pancerī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau jūs varbūt zināt, šī priekšlikuma mērķis ir izveidot virkni harmonizētu standārtu attiecībā uz lauksēmniecības un mežsēmniecības uh, eh, tehnikas ražošanu, kas garantēs eh, iekšējā tirgus eh, darbību, te pašā laikā nezaudējot fokus uz vidas aizsardzību, ceļu drošību un profesionālo aizsardzību. Komisijas priekšlikums ir būtisks, un tā mērķis ir veicināt eh, šīs nozares konkurētspēju, vienkāršojot pašreizējos harmonizācijas noteikumus. Un šis priekšlikums eh, savā ziņā ir izraisījis virkni konsultāciju dažādās asociācijās, arī konsultācijas starp uh, transporta līdzekļu ražotājiem, rezervas daļu ražotājiem, arotbiedrībām, un tā ir bijusi ļoti svētīga procedūra, kas palīdzējusi izstrādāt šo ziņojumu un arī veicina darbu pie vienota Eiropas regulējuma. Mēs esam uh, konstatējuši virkni aspektu, uz kuriem vēlētos vērst jūsu uzmanību. Pirmkārt, jārunā par drošības noteikumiem attiecībā uz uh, tehnikas direktīvu, proti attiecībā uz jaunu leģislatīvu ietvaru, arī uh, transporta līdzekļu pārbaudīšanu, labošanu, tāpat arī uh, jāraugās uz uh, portatīvajām iekārtām un cita veida transporta līdzekļiem. Tātad runājot par eh, tehnikas direktīvas drošības prasībām, mm, tika norādīts, ka no šīs direktīvas aptvērumu ir jāizslēdz lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnika, lai samazinātu to tiesību aktu skaitu, kas ir attiecinām uz traktoriem. Tas nodrošinātu vienkāršošanu. Nu, bija ierosinājums izslēgt arī mežsēmniecības traktorus no šīs tehnikas direktīvas un attiecināt uz tiem uh, jaunu regulu, kuras uh, deleģētie akti attiektos arī uz pašreizējiem tiesību aktiem. Un šādu pasākumu mērķis būtu izvairīties no tiesiskajām nepilnībām un nodrošināt tikpat augstu drošības līmeni, kāds ir šobrīd. Mēs zinām, ka šobrīd komisija veic risku izvērtējumu, uz kuriem attiecas iekārtu, jeb tehnikas direktīva, lai nodrošinātu, kā arī pašreizējā regulējumā šie riski tiks aptvērti. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem, kas uh, jāpaveic eh, vēl pirms likumdošanas procedūrā, ir iekļauti 7. un 8. pantā komisijas priekšlikumā. Un tāpēc es atkārtošos, ka deleģētie akti, kas ir pieņemti saskaņā ar šo regulu, var ietvert tikai tehniskas specifikācijas, kā rezultātā tiks eh, ieviestas fundamentālas regulas specifikācijas un netiks ieviestas nekādas jaunas prasības. Uh, Tāpēc man nākas ietvert virkni prasību 7. pantā - funkcionālā drošība un 8. profesionālā drošība. Tāpat arī jārunā, mm, tas viss notiek uh, veselības un drošības prasību kontekstā. Un es aicināšu padomi un komisiju ļoti uzmanīgi analizēt šos noteikumus, lai nodrošinātu, ka Septītais un astotais pants aptver visas nepieciešamās prasības, un tostarp tās ietver arī regulas pirmais pielikums, un uh, šie noteikumi turpinās būt piemērojami visu veidu traktoriem. Tālāk ir iesniegta virkne būtisku grozījumu, un to mērķis ir saskaņot šo regulu ar uh, uh padomes uh, un parlamenta uh, lēmumu 768 2008 un uh, mērķis ir uzlabot jaunās regulas ieviešanu. Šie noteikumi uh, regulē tirgus dalībnieku, piegādas ķēdes un arī uzraudzības iestāžu pienākums jo īpaši, kad ir runa par tirgus uzraudzību un to produktu kontroli, kas iekļūst Eiropas Savienības tirgū. Tāpat arī tur ir ietvertas prasības tām iestādēm, kurām dalība valstis deleģē izvērtēšanas uzdevums. Tāpat arī tika veikti pasākumi, lai nodrošinātu vienlīdzīgāku spēles laukumu un uh, novērstu konkurences kropļošanu. Tāpat tiek strādāts pie pasākumiem padomē attiecībā uz tehnisko harmonizāciju un tirgus uzraudzības regulas projektā attiecībā uz L kategorijas četrriteņu transporta līdzekļiem ir arī zinām priekšlikumu šajā jomā. Tāpat arī tiek strādāts pie transporta līdzekļu uzturēšanas noteikumiem. Uh, un uh, uz to tiecas ļoti komplicēts process, jo īpaši sakarā ar to, ka tiek pielietots aizvien vairāk elektroniska komponentu, ko nav iespējams labot mehāniski kā agrāk, bet tos ir iespējams labot uh, tikai, ja ir pieejamas šo transporta līdzekļu elektroniskās specifikācijas. Uh, un šādai informācijai ir vajadzīga neierobežot piekļuvi, ja mēs vēlamies labot un uzturēt šos transporta līdzekļus atbilstoši. Traktoru ražotāji izmanto sistēmu, kas balstās uz līgumiem starp ražotājiem un autorizētiem izplatītājiem un servisiem būtu jāpiesargās nepārkāpt konkurences noteikumus taču jāanalizē, kādas ir sekas, ja ilgtermiņā tiks ierobežota piekļuve servisēšanas un labošanas e, informācijai. Tas varētu nozīmēt, ka zināmi neatkarīgi e, labošanas pakalpojums niedzēji nevarēs turpināt savu darbu un tiem būs e, jāpārtrauc darbība. Tāpat arī uh, daudzi šādi uzņēmumi atrodas tālos Eiropas nostūros, un tiem ir jānodrošina uh, Uh, transporta līdzekļu labošana dažādos steidzamos gadījumos. Piekļuve šai informācijai ir ļoti būtiska, ja mēs paraugāmies, cik daudz uzņēmumi gūst milzīgu peļņu uh, apkopes tirgu. Un jāsaprot, vai mēs runājam par ražotājiem vai neatkarīgiem operatoriem, jo viņiem nav gluži vienlīdzīgas iespējas aizstāvēt savas intereses. Referents uzskata, ka ir vajadzīgs pareizais līdzsvars piekļuvē tehniskajai informācijai un jāņem vērā arī patērētāja aizsardzība, godīga konkurence, vidas aizsardzība un citi apsvērumi. Tāpat arī runājot par portatīvo aprīkojumu, jeb mobilajām iekārtām. Ir jāsaprot, ka komisija ir iekļāvusi jaunu kategoriju Eh, bezceļa mobilās iekārtas. Un jautājums ir par to, vai šī joma tiks atstāta nacionālo prasību ziņā, vai arī to mēģinās iekļaut šajā regulā. Par to bija ilga debate. Mēs uzskatām, ka ziņojumā jāiekļauj uh, priekšlikums izslēgt eh, U kategorijas mobilās iekārtas no regulējuma, un komisija ir jāraugās, kā harmonizēt tehniskās specifikācijas un nākt klajā ar leģislatīvu priekšlikumu, cik vien drīz tas ir iespējams. Visu beidzot, ir jārunā arī par uh, bezceļa iekārtām un paralēli izmantojamām iekārtām. Tas ir pielietojams jo īpaši mežsaimniecībā un lauksaimniecībā, tāpēc vajadzētu apsvērt to iekļaušanu šajā regulā. Šie transporta līdzekļi jeb iekārtas bezceļa apstākļiem tiek bieži vien izmantoti atpūtas mērķiem, taču tiem ir pielietojums arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Tāpēc mums ir jāpanāk, ka tie tiek apstiprināti L regulā divriteņu un četriteņu transporta līdzekļiem. Citas prasības varētu tikt paredzētas tiem eh, transporta līdzekļiem, kas tiek paredzēti uh, specifiski, uh, specifiskiem mērķiem, bet arī tiem būtu jānodrošina atbilstoši standarti drošības ziņā. Uh, Un es domāju, ka mēs varēsim panākt atbilstošu risinājumu, ņemot vērā šo transporta līdzekļu specifisko dabu, jo īpaši analizējot eh, komisijas pasūtīto pētījumu par paralēlajiem transporta līdzekļiem, jeb iekārtām, eh, šajā gadījumā ir jālemj, kādā kategorijā šie transporta līdzekļi ir apstiprināmi. Bija arī virkne tehnisku grozījumu no referenta puses, lai precizētu tehnisko informāciju, un uh, tur arī ir skaidrota virkne grozījumu, ko jūs atradīsiet ziņojuma projektā. Šis ziņojuma projekts ir paredzēts, lai analizētu dažus pamata jautājumus, kurus patiešām vajag uzmanīgi izvērtēt. Tas ir pamatīgs darbs, kas var kalpot par bāzi produktīvai debatē šajā komitejā, un es ar prieku gaidīšu jebkādus turpmākus priekšlikumus, ko jūs kā deputāti varētu izteikt. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. septembris, eh, pulksten 12. Ah, uh, Jā, es eh, zinu, ka mums tiešām ir arī laiks eh, pietiekams, lai varētu um, šos punktus izskatīt izsmeļoši, ko jūs arī izdarījāt. Mums, domāju, tas ir ļoti apsveicami. Un tagad gribētu uzklausīt eh, tad, provizorisko reakciju no kolēģiem par tiem jautājumiem, par kuriem jūs runājat savā atzinumā, kā arī norādīt uz tiem, kas varbūt vēl iztrūks. Tātad Švāba kungs, Mendes kungs, Haidī Rulers, un es runāšu savas grupas vārdā, un ja vēl kāds vēlas pievienoties, tad lūdzu varat to darīt. Pirms es aicinu Martīnos kungu reaģēt. Švāba kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pirmkārt vēlētos atvainoties ar Torī kundzes vārdā, kas diemžēl nav varējusi ierasties, bet tā kā es sekretariātā redzu pazīstams sejas, tad, nu, arī man ir prieks šodien šeit izteikties kā ēna referentam konteksts, kāpēc komisija ir izstrādājusi šo direktīvu, ir tāds, ko atbalsta arī Eiropas parlaments. Un uh, Jā, es tagad runāju ar Toriju kundzes vārdām, pateicos viņas vārdā par pamatīgo darbu un daudzo detalizēto uh, un sarežģīto jautājumu atrisināšanu. Viņa apsveic progresu, kādu ir panācis ziņojums visos problemātiskajos virzienos, tāpat arī lielais grozījums skaits, kas tagad ir iesniegts un kas vēl ir gaidāms, uh, pavisam noteikti nozīmēs to, ka tiks mainīti vēl kaut kādi šī ziņojuma punkti. Uh, ir daži īsi komentāri. Pirmkārt, jārunā par labo pieeju, par labo sadarbību starp referentu un ēnu referentu, un, un tas noteikti nodrošinās uh, izdošanos. Tāpat uh, arī uh, tiek augstu vērtēta uh, pieeja panākt saskaņotību dažādos likumdošanas sektoros, un arī tas uh, nāk ziņojumam par labu. Sartorī kundze arī piekrīt, ka U kategorijas iekārtas ir jāizslēdz no nosauktās direktīvas darbības jomas, jo mm, to uh, riska potenciāls atšķiras no pārējo iekārtu riska potenciāla. Tāpat arī jāsaka, ka uh, Sartorī kundze atbalsta arī uh, referenta ierosināto pieeju attiecībā uz šiem bezceļu transporta līdzekļiem un attiecībā uz L kategorijas uh, transporta līdzekļiem, viņa ierosinās vēl turpmākus grozījumus. Un vispēdzot, Panceri kungs, uh, eh, Sertorija kundze grib par 16. nodaļas uh, jomu izteikties, proti par to, vai pret traktoriem vajadzētu attiekties tāpat kā pret klasisko tehniku. Un uh, viņa uzskata, ka būtu saprātīgi mm, varbūt eh, iekļaut traktorus šajā kopējā tehnikas aptvērumā, bet viņi uzskata, ka tomēr eh, vajadzētu par to diskutēt sīkāk eh, šeit grupā. Ir zināms arī uh, un uh, ieinteresētās puses par to jau ir izteikušās, ka pastāv sarežģījumi um, dažādu uh, uzturēšanas un labošanas uh, uzņēmumu darbībā, jo nepietiek personāla, un tāpēc uh, varētu apsvērt uh, dažādus uh, atšķirīgus noteikumus dažādos gadījumos, bet, protams, mēs gaidīsim turpmāko diskusiju. Paldies, Mantas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Pančērī kungam, jo patiešām šis ziņojums ir piesātināts un sarežģīts. Es esmu priecīgs, ka šī e, e, regula ir pārtapus par direktīvu, jo man vienmēr patīk šī Eiropeiskā pieeja. Es piekrītu tam, ko Švābkungs teica, ka traktoriem uh, nevar izvirzīt tās pašas prasības kā automašīnām, bet ja tie tiek izmantot uz uh, publiskajiem ceļiem, tad viņiem ir jāatbilst uh, kaut kādām noteiktām drošības prasībām, jo, lai uz ceļa nonāktu, šīm traktorām ir jāpārvietojas pa publisku braucamo ceļu. Kas attiecās uz 44. grozījumu, tad. Uh, Iet runa, protams, par reģistrāciju, bet es nezinu, vai to no malas var redzēt, bet man šķiet, ka dažās dalību valstīs ir obligāti, lai uh, transporta reģistrācijas numurs atrastos uh, um, braucamrīka aizmugurē, bet citās tā nav. Katrā ziņā es atbalstu, lai Eiropā būtu vienota pieeja. Tas ir, ka reģistrā, auto, automašīnas reģistrācijas numurs atrodas arī uh, transporta līdzekļa aizmugurē. Tālāk, protams, var teikt, ka šis ir tehnisks ziņojums, bet es domāju, ka mums vajadzētu izvirzīt zināmas drošības prasības arī uh, vadītājiem, jo autovadītājā Eiropā ir kaut kādas minimālās drošības prasības, jo es redzu, ka traktori un lauksaimniecības mašīnas kļūst ar vien lielāks un lielāks, un es redzu, ka, piemēram, 16-gadīgi jaunieši tās vada, uh, Un, ja runājam par drošības prasībām, tad man šķiet, šajā gadījumā tieši eh, šī transporta līdzekļa vadītājiem vajadzētu izvirzīt šādas drošības prasības. Rūlers kundze. Es vēlētos pateikties referentam. Man patiešām ļoti iespēdoja tas, cik intensīvi viņš ir strādājis pie šī priekšlikuma un pārstrādājis to. Uh, Un šķiet, ka viņš ir padomājis pilnīgi par visu, tāpēc es vēlos viņu ļoti paslavēt, runājot par tām jomām, kas eh, man paši dara bažīgu. Tātad visa šī U kategorijas joma, jā, nu par to mums arī jau bija runāšana, un ir bijušas problēmas ar citu regulējumu, jo īpaši ar līdzekļiem šajā jomā, un to nevar tā vienkārši integrēt, bet uh, referenta priekšlikums ir bijis prātīgs, tāpat arī uh, eh, kvatro jautājums, eh, manuprāt, ir atrisināts, un uh, es uzskatu, ka tiem nevajadzētu iekļūt U kategorijā, bet gan palikt traktoru direktīvā, un uh, pieaug gan to pielietojums arī ārpus lauksaimniecības jomas, tāpēc es uzskatu, ka tiem vajadzētu izvirzīt tās pašas prasības attiecībā uz braukšanas drošību un emisijām, kas eh, citiem L kategorijas transporta līdzekļiem. Man arī patīk eh, tas, kā noteikumi ir pielāgoti eh, tiesiskajiem ietveram attiecībā uz labošanu. Runājot par emisijas jautājumiem, man nav bijis laika tā detalizēti izstudēt, uh, šo jautājumu, bet man ir radies iespējas, ka referents par visu ir padomājis, paužu viņam cieņu. Uh, uh, um, Jā, es varbūt arī varētu izteikties kā ēna referents, kā arī kā komitejas priekšsēdētājs un teikt, ka tik tehniskam ziņojumam ir tiešām neparasti, ka pats referents sagatavojas 200 92 grozījumus, un tas tiešām ir ļoti pārsteidzoši. Un daži komentāri no manas puses reaģējot uz jūsu teikto, referentu kungs. Šķiet, kas attiecās uz šo pārklāšanos ar prasībām eh, automašīnām, mēs jau esam par to runājuši, un šķiet, esam bijuši visai konsekventi, un esam apguvuši zinā, zināšanu bagāžai sakarā. Šķiet, ka jūs aicinat komisiju piedāvāt pēc iespējas eh, konstruktīvāks risinājums, ņemot vērā jauno situāciju attiecībā uz komitoloģijas procedūras izmantošanu. Šeit mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai nodrošinātu, ka šai regulai ir pietiekams aptvērums tajā pat laikā, lai varētu izdarīt nepieciešamas detalizētas izmaiņas. Šķiet, ka ir bijis pārāk daudz neskaidrības par šo pārklāšanos un eh, direktīva par eh, lauksainsības iekārtām ir pilnīgi jauns pieejas direktīva. Un te mēs runājam par regulu, bet mums ir jāraugās, lai tās harmoniski mīvi darbotos un lai ne, nepaliktu nenoklātās vietas. Tālāk par um, transporta līdzekļu uzturēšanu un tehnisko kārtību. Uh, Šajā gadījumā mēs runājam par ļoti dažādām tehnoloģiskām iekārtām, no ļoti vienkāršām līdz pat ļoti sarežģītām. Un jautājums ir, vai vienmēr ir jāprasa sīki detalizēta tehniskā informācija par, piemēram, traktora elektroniku. Būtu vispārīgi pieejama pretstatā daudz vienkāršākām mm, tehnikas vienībām, kas darbojas tā attālinātos lauku reģionos. Es domāju, ka mēs varam sagaidīt, ka parādīsies arvien sarežģītākas un dārgākas eh, elektroniski vadāmas iekārtas lauksaimniecībā, un tas arī notiks. Tādēļ šajā regulā mums ir jāsagatavojas nākotnē un jāraugās, lai attiecīgi šie aspekti tiktu nosakti. Es piekrītu pamatprincipiem, un es gribētu notrošināt, lai šis detalizētais punkts tiktu pietiekami apskatīts. Tālāk par regulējumu attiecībā uz uh, tām mobilajām iekārtām. Šī pozīcija ir absolūti nepie, nepieņēmama, kad ir tik liels atšķirības starp dažādām valstīm, un uh, man šķiet, ka Tas, ko jūs ierosinat, varētu būt labākais eh, risinājums šajā situācijā. Nu, atbalstu jūsu ierosinājumu izslēgt eh, šīs mobilās iekārtas, bet aicināt komisiju risināt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk ar automašīnu ražotājiem. Tālāk par eh, bezceļu eh, automašīnām vai transporta līdzekļiem. Es te piekrītu referentam un esmu eh, sagatavojis arī grozījums Vandenkampa ziņojumam, kas paredz izveidot atsevišķu apakškategoriju kvadracikliem, un esmu norādījis, ka tās ir specifiskas īpašības, kas tiek izmantotas tieši lauksaimniecībā un atšķir šos kvadraciklus no tiem kvadracikliem, kas tiek izmantot uz autoceļiem, jo uh, kvadracikli, kas tiek izmantot lauksaimniecībā, atšķirs no tiem, kas tiek izmantoti ceļu satiksmē. Un Dažreiz pat ir tā, ka tās prasības, ka tiek, kas tiek eh, piemērotas eh, autotransporta eh, līdzekļiem, nevienmēr ir pietiekamas, lai attiecinātu tās uz tām iekārtām vai transporta vienībām, kas tiek izmantotas bezceļa apstākļos. Un Mums ir jāzina, ko mēs gribam panākt, piemēram, attiecībā uz drošiem vidas standartiem, tajā pat laikā nesot pārāk eh, ierobežojošiem, lai mēs neierobežotu eh, bezceļa transporta vienību izmantošanu lauksaimniecībā. Tas bija viss no manas puses. Esmu gatavs uzklausīt vēl kādu, ja jūs vēlaties pievienoties šai diskusijai. Vailers konsults. Ah, yes, I just wanted to, Mrs. Jā, es gribēju sveikt mūsu vidū cilvēks no Richard Müller skolas, no Fuldas, no Vailers kundzes vēlēšana apgabalu. Un es sveicu jūs mūsu šajā diskusijā par traktoriem un uh, citām transporta vienībām, kas tiek izmantos lauksaimniecībā. Matīno kungs, vai jūs vēlties provizoriski reaģēt uz izskanējušiem priekšlikumiem? Paldies, priekšsēdētāji! Labi, pēcpusdienas gribētu pateikties par iespēju arī eh, man, kā komisijas pārstāvim, eh, paust provizoriskos komentārus. Gribētu pateikties pancērī kungām par paveikto darbu. Mēs šeit runājam par ļoti tehniski sarežģītiem jautājumiem, kas nav viegla tēma, un godīgi sakot, mēs uzskatām, ka šis ziņojuma projekts ir ļoti izsmeļošs. Kopumā runājot, gribētu sākt ar tām lietām, ko mēs simtprocentīgi atbalstām. Gribētu pasvītrot, ka mēs esam priecīgi par to, ka arī referents atbalsta to, ka likumdošanā tiek iekļautas normas attiecībā uz tirgus uzraudzību arī šajā sektorā un attiecībā uz e, šiem transporta līdzekļiem. Ir ļoti svarīgi piemērot šīs normas un koordinēt dalību valstu tirgus uzraudzības kapacitāti šajā sektorā, un tādēļ esam pateicīgi referentam par šī elementa iekļaušanu ziņojumā. Tālāk, kas attiecās uz mobilajām iekārtām un tās saucamajiem ATV. E, U kategorijas mobilās iekārtas izvērtējumu mēs nolēmām atļaut ražotājiem pēc izvēles izmantot šīs direktīvas normas, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, bet piekritām, kas attiecās tikai uz tām iekārtām, uh, kuras ir domātas darbam lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, un neatiecināt to uz eh, visiem bezceļu transporta līdzekļiem. Es uzskatu, ka šī ierosinātā pieeja noteikti ir akceptējama arī komisijai, kas attiecās uz ATV es varu apstiprināt, ka mēs turpinām uzturēt kontaktus, lai iegūtu maksimāli iespējamo informāciju un atrisinātu šo aptvērumu problēmu. Mēs apzināmies, ka ir rinda ATV, kas ir ļoti specifiski projektēti, lai tiktu izmantoti tieši lauksaimniecībā un uzskatām, ka šādas transporta vienības ir jāskata atsevišķi un tām jāpievērš īpaša uzmanība. Priekšsēdētāji, jūs arī norādījāt to savā priekšlikumā, un es domāju, ka tas būtu ļoti labs eh, iespējamais risinājums. Viens variants ir, piemēram, visus ATV iekļaut L kategorijas priekšlikumā, bet izvirzot specifiskas prasības, nodalot apakškategorijas tām transporta vienībām, kas tiek izmantotas tikai un vienīgi lauksaimniecības darbos. Tas ir viens no uh, variantiem, kam būtu vērts pievērst uzmanību. Un es varu paredzēt, ka, piemēram, uh, paralēli eh, darbojošās šīs ATV eh, vai bezceļu kvadratcikli side by side mm, eh, varētu veidot šo specifisko kategoriju. Es varu apstiprināt, ka komisija apzinās, ka lauksaimniecības un mežsaimniecības uh, iekārtas un mašīnas ir atšķirīgas nekā tas, kas tiek izmantots ceļu satiksmē, un šie visur gājēji ir specifiski, un mēs esam gatavi šīs normas pielāgot specifiskajām vajadzībām. Un uh, Mēs esam gatavi atrast zelta vidusceļu, lai uh, eh, atrisināt jautājumu attiecībā uz lauksainicības traktoriem. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, šis delikātais jautājums par pārklāšanos ar iekārtu direktīvu. Es piekrītu, ka 2006. gadā mēs apņēmāmies nodrošināt nepārklāšanos starp šiem diviem likumdošanas aktiem, bet mūsu priekšā esošais priekšlikums jau nav ceļa gals. Mēs esam tikai procesa vidū, jo komisija ar to likumdošanu, kas tika pieņemta pagājušajā, nedē, pagājušā gadā, ir iekļāvusi arī patreizējā šajā produktu apstiprināšanas likumdošanā tos apsvērums, kas ir saistīti ar atsevišķiem riskiem. Mums ir vesela rīna standarti, pie kuriem mēs vēl turpinām strādāt. Darbs pie atsevišķiem standartiem tika pabeigts pavisam nesen. Un esam nu pat uh, apstiprinājuši izmaiņas uh, likumdošanā par uh, traktoru produktu apstiprināšanu. Mēs joprojām uzskatām, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai prasības, kas ir saistīts ar produktu apstiprināšanu un laišanu tirgu, tiktu standartizētas. Un es uh, var paziņot, ka 14. septembrī esam paredzējuši sasaukt neformālo darba grupu jautājumos par lauksainicības traktoriem, kas analizēs to, kādas prasības attiecībā uz darba drošību būtu jāiekļauj un jātiecina uz lauksaimniecības traktoriem traktoriem. Es domāju, ka mums būtu jāraugās, lai mēs izveidotu šo atbilstošo ietvaru un kontekstu. Uh, kurā komisija, izmantojot deleģēto aktu procedūru, varētu šo jautājumu atrisināt. Man šķiet, priekšsēdētāji, jūs jau atgādinājāt, ka te neiet runa tikai par pa, šo kopēšanu no esošās direktīvas Produktu apstiprināšanas likumdošana pārēdz, lai tiktu apstiprināti precīzi tehniskie standarti un prasības, kas ir jāiekļau likumdošanā. Un mēs esam gatavi iekļaut eh, šīs prasības šajā likumdošanā, un mēs patreiz veicām eh, pētījumu par eh, transporta līdzekļu drošību, un mums ir atsevišķi elementi, attiecībā uz kuriem mēs esam jau gatavi aktualizēt prasības, arī attiecībā uz produktu apstiprināšanu. Es tikai būtu vēl nedaudz eh, piesardzīgs attiecībā uz eh, šo pilna apmēra prasību pārņemšanu no direktīvas. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, well, thank you for a very comprehensive Lielas paldies par ļoti plašu atbildi. Un uh, arī jūs atbildējat zināmām bažām. Jā, tiešām mums jāturpina strādāt kopā, virsoties pretim pieņemšanas procesam. Pants Erīkungs, vai jūs gribētu rēģēt uz Matīno kungu komentāriem? Tāpat eh, jūs varētu pastāstīt par paredzamo laika grafiku eh, un rēģēt uz citiem izskanējušiem komentāriem. Arī tagad. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Pirmkārt, protams, liels paldies jums eh, visiem ēnu referentiem, uh, komisijai par jūsu paustiem komentāriem un par jūsu verdiktu eh, par mūsu šeit veicamo darbu. Piekrītu eh, daudzām jūsu domām. Ko paudāt? Mēs eh, esam nosprotuši par mērķi nodroš, garantēt augsta līmeņa ceļu drošumu, kā arī vidas aizsardzību. Un uh, Eh, atbilstošu lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļu izmantošanu, kas ir eh, ļoti svarīgs aspekts, uz, kas attiekt uz vairākām transporta līdzekļu grupām. Eh, veicot mūsu uzdevumu, jāpaturprātā arī izmaksu un ieguvumu balans. Jāņem vērā arī, kā tas viss ietekmē MVU. Eh, vēl man ir daži komentāri. Pirmkārt, es piekrītu priekšsēdētāju kungs, ka ir jācenšas atrast eh, līdzsvars. Skatoties pārklāšanos ar eh, iekārtu direktīvu. Tas, ko cenšamies panākt, ir izdarīt spiedienu, lai nodrošinātu, ka tik līdz iespējams panākam līdzsvarotu uzticamu ietvaru. Tāpēc arī cenšamies pievērst eh, problēmai eh, uzmanību, un eh, komisijas komentārs arī te var tik ņemts vērā. Tēt runājot par visurgājējiem, kas parādās atzinumā. Mēs tos apskatījām atsevišķos dokumentu sadaļās. Uh, un uzklausījām arī jūsu priekšlikumu. Mēs noteikti pie tā varam piestrādāt un censties atrast eh, pieņemamāko risinājumu. Joprojām esam atvērti eh, ieteikumiem, eh, kurus iesniegsiet līdz nospraustiem termiņam. Ēna referenti arī dzan, ir informēti par beigu datumu, tas ir 27. decembris 12. dienā, Līdz tam ir iespējams vēl iesniegt grozījumus. Un es ļoti atvērts arī papildus komentāru uzklausīšanai, ja kādam tādi vēl rastos. Paldies! So, just on the time... Tātad, tieši par laika grafiku. Grozījumus var iesniegt līdz 27. septembrim, līdz 2012. dienām. 17. oktobrī tie tiks izskatīti, 22. novembrī komiteja par tiem balsos, un iespējams, ka e, plenārsēde e, būs e, decembrī, līdz tam vēl laika gana daudz. Referenta kungs, vai varat pieņemt šādu laika grafiku? Jā, komisija ceru, ka arī jūs varat to pieņemt. Labi, paldies par jūsu darbu. Un tagad pārējām pie otra lielā dosjē, kas ir jāapstiprina eh, par eh, motocikliem eh, vai precīzāk divu vai trīs riteņu transporta līdzekļiem un kvadracikliem, kurus izskatījām arī šajā iepriekšējā punktā. Kampo eh, kungs ir bijis ļoti aizņemts braukojot apkārt uz sava motocikla, bet arī izskatot iesniegtos grozījumus. Par tiem jau tika eh, noturēta viena apspriede, un tagad notiek otrā, gatavojoties balsojumam 6. oktobrī. <clears throat> Tagad uh, uzklausīsim jauno situāciju, uh, uzzināsim jūsu viedokli un uzklausīsim ēnu referentus. Neredzu Vesfāls kundzi. Uh, Nezinu, vai viņi ieradīsies, Mandes kungs katrā ziņā ir klāt, Rūlas kundze ir klāt, es esmu šeit, un Štailers kundze arī jūs tātad izteiksieties par motocikliem, jā, šodien. Pirmajam dodu vārdu Vanta Kampa kungam. Lūdzu, pastāstiet par saviem ceļojumiem uz motocikla augustā. Un arī Matīno kungs varēs par to izteikties, protams. Lūdzu, vārds Vanda Kampa kungam. Priekšsēdētāja kungs, liels paldies par doto vārdu. Ceru, ka jūs visi kolēģi pavadījāt jauku vasaras apvaļinājumu. Bet, nu, jāsaka, man pašam apvaļinājums neizdevās tik brīnišķīgs. Eh, ja, eh, jo man izdevās iekļūt nelielā eh, ceļu satiksmes negadījumā. Nu, par laimi mana galva gan netika traumēta, bet man ir nedaudz grūti staigāt. Bet, nu, varēšu par dokumentu tomēr turpināt izteikties. Tātad angliski. Uh, Pirms eh, tā, kā esmu motocikla eh, braucējs, esmu arī Eiropas parlamenta deputāts, un tagad eh, likšu vairāk uzsvaru uz, uz savu otro funkciju, kuras šķiet man padodas labāk nekā braukšana ar motociklu. Bet, nu, ja ķeramies pie pašu grozījumu izskatīšanas, tajos saskatīju vairākus elementus, kas noskaidrojās man. Uh, Un tāpat aptvēru, ka būs ļoti grūti izstrādāt eh, kompromisa grozījumus. Jo šķiet, ka iezīmēs Vanda Kampa nometne, eh, kurā ir pievienojušies vairums deputātu. Tad nākamais ir eh, Vestfāles priekšlikumi, kam piekrīt mazākums, un visbeidzot eh, labējie eh, ieteikumi, kuriem, kurus atbalsta pavisam neliels deputāts skaits, bet, nu, katrā ziņā viedokļi te ir atšķirīgi, un eh, kompromiss panākt būs grūti. Es nebūsiet pārsteigti, ka vairāk koncentrējos uz pats, uz priekš, grozījumiem, kas atbalsta manas priekšlikumus, bet, nu, Atgriežoties pie nopietnākām lietām, pirms Strasbūrs bija norādījis ēnu referentiem, kas ir iespējams, kas nav. Rēģējot uz Panserī kunga teikto par visurgājējiem. Japānas industrijas pārstāvji man ir atsūtījuši priekšlikumu, eh, kompromisu priekšlikumu izstrādāšanai, tos es ņemšu vērā, bet tāpat gribu norādīt, kā no Panzerī eh, kunga teiktā vajadzēs pārņemt vairākus elementus. Un to es gribu uzsvērt arī cilvēkiem, kas tad klausās, ka būs jānonāk pie kompromisa risinājumu. Tikā prezentēti vairāki elementi, kuri būs eh, jāapkopo. Eh, Vestfāls kundze savos priekšlikumos iet ļoti tālu. Viņa grib eh, ieviest sistēmu, kurā tiktu ņemti vērā visi pat mazākie transporta līdzekļi. Tas būtu viens nepieņemams aspekts, bet pārējos mēs varētu iestrādāt. Nu, visbeidzot, Rūlas un Vestfāles kundze vēlas padarīt daudz striktākus nosacījumus par uh, izmešiem uh, un uh, ņem vērā arī apvienotās karalists veikt pētījumu par uh, izmešiem un uh, izmaksu un ieguvumu izvērtējumu. Te es īsti labi nezinu, kā mums izdosies atrast uh, Eh, kompromiss, jo šīs eh, joms šķiet visai pretrunīgas. Nākamais, runājot par elektriskiem eh, divriteņiem. Devis kundze ir izteikusi vairākas interesantas domas, bet arī attiecībā uz tām vēl nav panākts vairākuma vienots viedoklis. Komisijas eh, komentāri mums īsti nepalīdzēja. Es to nesaku īpaši kritizējošā tonī, bet vienkārši norādot, ka mums neizdevās pavirzīties uz priekšu. Mums vajadzēs vēl pastīties eh, elektrisko divriteņu tehnisko raksturojumu, lai varētu ko lemt tālāk. Par laika grafiku arī tas vēl būs um, jānolem līdz galam, bet domāju, ka tā nebūs lielākā no problēmām. Visbeidzot par ilgspējas eh, testiem, par eh, motoriem, ka, ko var izmantot 50 eh, tūkstošu kilometru ilgumā un kā padarīt motoru dzīves ilgumu uh, garāku. Uh, ir pieejams šobrīd Kalifornijas tests, bet komisija grib izvēlēties citu ceļu. Uh, Eh, un lūk, eh, un šīm piecām uzskaitītajām tēmām es arī gribētu koncentrēties savā mm, eh, runā. Tātad pēdējie divi ir šie testi un laika grafiks. Es nezinu, cik jūs uh, laiku man uh, dosiet, bet mums vēl katrā ziņā jāstrādā pie šiem grozījumiem. Nu, man šķiet, ka mums ir eh, gana daudz laika, lai mēs varētu apstīt atsevišķi no šīm tēmām, bet, ja nemaldos, tad jūs konkrēti nepieminējāt uh, automātisko bremžu sistēmu, ABS. Eh. Es īsti nesaprotu, ko jūs no manis gribat. Ko jūs ar to gribat teikt, vai jums šķiet, ka mums vajadzētu turpināt strādāt ar ABS? Uh, Man šķita, ka par to bija dažādi viedokļi, bet uh, varbūt, ka jūs atbalstāt komisijas viedokli tāpat kā es. Uh, tā kā jūs to uh, nepieminējāt, es pieļauju, ka tas ir viens no jautājumiem, par ko ir panākt vienošanās. Ā, nē, patiešām lieta, tā lieta, ko um, ehm, nepieminēju ABS un no otras puses CBS, tātad no vienas puses sociāla demokrāti grib striktāku pieeju Eh, vairāk eh, visur gājēju ar ABS. Uh, eh, ir otra nometne, kas pieprasa tieši pretējo, es pats esmu pa vidu. Un kopumā varētu atbalstīt komisijas piedāvāto pieeju Liel, lielajā vairumā priekšlikumu. Tā tad apkoposim komentārus, un tad, uh, visi, un tad jūs varēsiet vēl uz tiem atbildēt. Uh, Tātad komisijai vārds Štēler kungs. Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Un atvainojiet Vestfāles kundzes uh, vārdā. Viņa ir atbildīga par šo dosie, bet nevarēja šodien uh, ierasties. Viņa atvainojas un uh, lūdza, lai nolas viņas komentārus. Tā kā, ja drīkstu, nolasīšu tos tagad. Problēma, uz kuru Vestfāles kundze grib vērst uzmanību, ir tas, ka viņa jau vairāk kārt uh, ir, ka viņa gribētu, lai ABS sistēma ir obligāta uh, no 2015. gada attiecībā uz, uh, uz, uh, uz visiem transporta līdzekļiem, izņemot tos, kuru e, motoru kapacitāte ir mazāk par 15 e, eh, kvadrāta. 50 kubika centimetriem, eh, un kas pamatā ir mopēdi. Un tāpat viņa cer, ka ABS ieviešanas izmaksas uh, nedrīkstētu būt augstāks par gūtiem ieguvumiem. Tāds bija Vestfāls kundzes komentārs un ceru, ka arī Vanda Kampa kungs varēs uz to reaģēt. Paldies! Neko vairāk Vestfāls kundze negribēja norādīt? Nē, šķiet, ka nē, tēt vārds man Mandes kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Vanda Kampa kungam! par ieguldīto darbu. ABS un izmeši ir ļoti tehniskas tēmas, ļaušu ekspertiem par tām lēmt. lemt. Bet, kas attiecas uz mums, domāju, ka Eh, Rošvāra kungs, kas ir iesniedzis grozījumu par šo tēmu, eh, būtu jāpanāk, ka eh, transporta līdzekļu vadītājs, kas attiec arī uz traktoriem un mežsaimniecības transporta līdzekļiem, ka jāpaturprātā, ka pats vadītājs ir tas, kas visvairāk atbildīgs par drošumu. Un te es varētu varbūt ieteikt Vandakam kungam varbūt izmantot uh, tran, mot, motociklu ar trim riteņiem, jo šķiet, ka tas eh, būtu drošā, drošāks transporta līdzeklis viņam. Un es īsti pats nezinu, vai esmu klasificēts Vandekampa nometnē vai, vai kur citur, eh, bet eh, tomēr ceru, ka viņš varēs atbalstīt manas iesniegtos grozījumus. Paldies! Yes, Jā, te vairāk droši vien jautājums ir par to, kā mēs izskatām šos dažādos aspektus. Es domāju, ka es atbalstu Vanda Kampa e, nostāju par eh, ABS, kas man šķiet līdzsvarota pieeja, lai varētu sasniegt maksimālu e, drošību, maksimālu ietekmi uz drošības uzlabošanu. Arī tāpēc, ka e, skūter tipa e, Eh, transporta līdzekļus tas ļoti ietekmēs, un es jau iepriekš eh, norādīju, ka eh, šie transporta līdzekļi ir ļoti atšķirīgi, un tiem arī nepieciešams atšķirīgas prasības kā motocikliem. Ja runājam par lieli jaudas eh, skūteriem te ir eh, tie jāievieš kā atsevišķa kategorija. Vēl viens aspekts, kas man šķiet uh, svarīgs, šī kombinētā bremzēšanas sistēma uh, varētu to pie, piemērot uh, arī motocikliem ne tikai ārkārtas uh, gadījumiem, bet uh, arī bet visiem. Un iespējams, ka mēs varētu uzlabot eh, ārkārtas gadījumu bremzēšanas sistēmas. Bet paralēli tam varētu turpināt darboties arī KBS. Šīs sistēmas neizslēdz vienotru. Bet iespējams, mēs to varētu apspriest nākamnedēļ. Vēl man ir pāris praktiski komentāri attiecībā uz maniem priekšlikumiem, attiecībā uz izmešiem te es nekādā ziņā neesmu pret e, grozījumiem e, izmešu samazināšanai. Mums katrā ziņā ir jāuzlabo situācija attiecībā uz tiem, un testēšanas fāze ir e, izšķiroši svarīga, runājot par to. Un mana galvenā doma, ko es paudīju arī komisijai, un es eh, saņēmu arī informāciju no eh, Britu valdības par to, eh, ka at, attiecībā uz, piemēram, diagnostiku ļoti mazu motoru transportlīdzekļiem relatīvie uzlabojumi em, izmešu samazināšanā salīdzinot ar, ar, ar salīdzinoši maziem transporta līdzekļiem, kas eh, saražo salīdzinoši maz izmešus, ka tos vajag skatīt ārpus parastās eh, izmaksu ieguvuma analīzes. Cik man zināms, tas netika iekļauts komisijas eh, priekšlikumā. Un ja komisija mani pārliecinās par, manu, par to, ka kļūdos, tad būšu gatavs pārskatīt savu priekšlikumu. Atkal runājot par šo transporta līdzekļu eh, degvielas sistēmām, eh, ir ticis pierādīts, ka tās eh, kā netiktu panākts liels uzlabojums, kamēr izmaksas pieaugtu dramatiski. Un es, protams, nesu pret principu, ka mēs cenšamies uzlabot izmešu daudzumus, to samazinot. Uh, Bet mēs nedrīkstam pateikt, ka, uzlab, ka samazināsim izmaksas par eh, jebkādu cenu. Šie priekšlikumi ir komplicēti un atsevišķi piedāvātie pasākumi šķiet daudz efektīvāk par citiem, tāpēc es piedāvāju prioritizēt priekšlikumus. Visbeidzot, eh, jautājums par uh, Eh, kvadracikliem, ko izmanto lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Es jau izteicu līdzīgi komentāru runājot par, trans, eh, par traktoriem. Domāju, ka ir jāmeklē saprātīgs risinājums. Man ir skaidrs un domāju, ka arī citiem, kas šo tēmu ir apsprieduši, ka inženieriskā specifikācija kvadracikliem, kas paredzēti izmantošanai lauksaimniecībā un eh, mežsaimniecībā, atšķiras un ir ar atšķirīgām funkcijām, kā kvadratcikli, kas tiek izmantoti uz ceļiem. Uz ceļiem kvadratcikli um, var uh, tikt izmantot ar uh, daudz ātrāku, ar lielāku ātrumu. Piemēram, tas ir viens kritērijs, par ko mēs visi varam vienoties. Ja arī komisija piekrīt, tad mums jārisina tālāks uh, veids, kā strādāt, vai nu mēs uh, Eh, to izskatām Panceri vai arī Vanda Kāmba kunga eh, atzinumā. Mums ir jāapraksta, kāda būtu tehniskā specifikācija kvadracikliem, ko izmanto lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Piem, tātad konkrēti uzskaitīt, kā tie atšķiras. Ceru, ka kolēģi piekritīs ka tas varētu būt mūsu sāk, darba sākuma punkts, un tad tālāk jāstāsta, ko varam panākt. Tas eh, bija no manis kā no eh, ēna referenta, un tad iespēja izteikties jums atkal. Paldies arī, es esmu ēnu referente, un eh, cik es sapratu no Vanda Kampa kunga, uh, Viņš mums neierosinās nekādus kompromisus, tomēr mani priekšlikumi ievērojami atšķiras no Vestfāles kundzes priekšlikumiem. Es ceru, ka jūs to pamanījāt. Es nevēlētos koncentrēties uz mopēdu uh, iekļaušanu tai pašā kategorijā, kurā jaudīgākas, jaudīgāk transporta līdzekļi. Es drīzāk uh, koncentrētos uz citiem aspektiem, proti es neuzskatu, ka uh, šo transporta līdzekļu jauda būtu jāmēr pēc uh, vidējā cilvēka, jo ir dažādi cilvēki, ir cilvēki ar uh, īpašām vajadzībām, ir veci cilvēki, un, uh, protams, arī jaudīgāk transporta līdzekļi būtu uzņemami šajā kategorijā, ievērojot zināms ātruma ierobežojums. Uh, bet es uzskatu, ka ir nepareizi balstīties uz dzinēja jaudām. Un tāpat arī es uzskatu, ka attiecībā uz trīsriteņu un četriteņu transporta līdzekļiem runājot par elektromobīļu attīstību, šobrīd spēles laukums ir pārāk mazs, un eh, ja mēs eh, ierobežosim šo jomu, tad tirgum būs grūti attīstīties. Uh, Es uzskatu, ka pašreiz direktīva pārāk maz ņem vērā jaunās tendences, jaunos tirgus un jaunās iespējas, kas jau tagad ir redzamas, vai arī pārējas risinājumus. Un par to mums vēl ir jārunā. Otrā lieta, kurā es nepiekrītu Vanda Kampa kungam, ir eh, tas, ka um, ehm, nost nozarē valda uzskats, ka uh, emisiju vērtības būtībā varētu vēl vairāk tikt samazinātas un uh, līdz ar to mums vajadzētu palīdzēt viņiem to darīt, e, padarīt šīs iespējas rentablākas, pielāgot, palīdzēt tirgiem pielāgoties atbilstošajām iespējām un Iespējams, es pārāk daudz esmu jums piekritus dažos jautājumos attiecībā uz emisijām, bet uh, es tomēr uzskatu, ka uh, šis emisija jautājums ietver sevi lielāku potenciālu, un tad attiecībā uz grafikus jūs atbalstat, attiecībā uz ABS jūs arī atbalstat, attiecībā uz borta diagnostiku es arī jūs atbalstu, bet, nu, principā man bija jautājums par elektro eh, motociklu jautājumu un emisijām. Un paldies, vai kāds no referentiem vēlas uh, izteikt komentārus. Es piekrītu uh, Rūlas kundzei par šiem e-motocikliem. Mandisa kungs. Uh, es uh, esmu mazliet vīlies par to, ko teica Van de Kampa kungs, ka nav iespējams rast kompromisu. Nu, tā ir pirmā reize, kad tas nav iespējams. Uh, Es eh, zinu, ka situācija ir sarežģīta dažos punktos, bet es esmu iepazinies ar grozījumiem, ir ļoti daudz iespēju, tostarp apkopot atsevišķus grozījumus, lai panāktu labu rezultātu, un es uzskatu, ka katram būtu jāsniedz savus devums un jābūt gataviem uz kompromisiem. A... Es domāju, ka nākamajā nedēļā uh, Strasbūrā, gan arī pēc pāris nedēļām Strasbūrā mums būs tiešām tādas smagas sarunas, bet es domāju, ka Mandes kungs varētu varbūt noklājā ar zināmām idejām kompromisam. Martīno kungs, lūdzu. Paldies uh, vēlreiz priekšsēdētāju un gribētu pateikties arī Vanen Kampkungam un ēnu referentiem. Jāsaka, ka mēs ļoti uzmanīgi lasījām ziņojumu projektu, un es tiešām gribētu uzteikt autors par šo labi paveikto darbu tik tehniskā jomā, un gribētu norādīt, ka daudzi grozījumi ir ļoti atšķirīgi. Tomēr esmu priecīgs par to, jo tas tikai parāda to, ka eh, visas tās pūles, ko esam pielikuši, lai izvērtētu visus pār un pret, ir devušas augļus. Un ne tikai tādēļ, ka ir pierasts eh, aizstāvēt eh, pašiem savus priekšlikumus. Es to gribētu teikt, ka kopējs rezultāts ir tiešām ļoti apsveicams. Tomēr šķiet jautājums par vidas prasībām būs vispretrunīgākais un sarežģītākais. Mēs jau zinām, ka priekšlikumi ir dažādi, tas ir vai nu samazināt, vai pagarināt termiņus, gan arī nav vienprātības attiecībā uz dažādām fāzēm. Es tomēr gribētu norādīt, ka mūsu ierosinātā trīspakāpju pieeja varētu būt labākais kompromiss. Jo mērķis nav novērst uh, CO2 uh, emisijas vispār. Uh, protams, šis emisiju apjoms pieaug un Ja mēs efektīvi nerīkosimies, tad kopējo emisiju īpatsvars uh, no L kategorijas uh, transporta līdzekļiem dramatiski pieaug. Tādēļ mēs piedāvājam šo trīspakāpju pieeju, kad pirmais uh, solis ir viss ambiciozākais un tālāk pakāpeniski risinājumi. Tālāk nākamie elementi, ko pieminējāt gan jūs priekšsēdētāji, gan arī referents par diagnostiku. Jā, mēs neesam šo jautājumu skāruši savā pētījumā, bet mēs ļoti rūpīgi sakojām pētījumam, ko veica apvienotās karalistes valdība, un uzskatām, ka tur arī ir rinda trūkumi, tomēr Mēs domājam, ka mūsu pieeja, kad mēs apvienojam ļoti tādas primitīvas prasības ar ilgu ieviešanas termiņu varētu atbilst eh, dažādu kategoriju projektu, eh, produktu ražotājiem. Mēs savus priekšlikumus sākām ar eh, atsevišķiem pienākumiem uh, no 2017. gada mopēdiem un ar dzinēju aprīkotiem velosipēdiem tikai no 2019. gada. Mēs paredzām eh, vienkāršus diagnostiskos pasākumus un veselu rindu transporta līdzekļu vispār. Uh, atrodas ārpus šo prasību darbības jomas. Tātad tas ir viens elements. Vēl viens elements ir saistīts ar jaudu un ar izgarojuma emisijām. Šeit mēs gribētu teikt, ka mūsu mērķis ir, lai šis jaudas eh, un izturīguma tests attiektos tiešām uz reāliem eksploatācijas apstākļiem. Tā kā mēs nedaudz esam atturīgi akceptējot šajā sakarā ziņojumā piedāvāto. kā jau es dzirdēju, nebūtu vietā vienkārši pārņemt ASV piedāvāto risinājumu, jo jūs zinat, ka situācija būtiski atšķirs starp to, kas ir Eiropas Savienībā un ASV un mums ir ļoti daudz mazjaudas mopēdu. Tātad tas par emisijām. Man ir prieks atzīmēt, ka šķiet, ka galvenie drošības jautājumi jums ir atbalstāmi. Gribētu teikt, ka mēs esam ļoti piesardzīgi bijuši meklējot pareizo līdzsveru starp eh, izmaksām, tehnoloģijām un augstošo drošības mērķu, ko vēlamies sasniegt, kas attiecās uz pasākumiem, lai nepieļautu iejaukšanos mehānismu dizainā, Šeit esam veikuši analīzi un meklējam labākos risinājumus. Šādu pasākumu noteikšanai. Tālāk. Jautājums par elektro riteņiem, par elektro ierīcēm. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu noteikt uh, maksimālo projektēto ātrumu, kā arī jaudas slieksni attiecībā uz šiem elektromobīļiem. Un es domāju, ka ir nepārprotama eh, cēloniskā sakarība starp maksimālo projektēto ātrumu un drošību. Jo arī šeit var būt atšķirības, piemēram, eh, starp ātrumu, kādu maksimāli var attīstīt gājējs un vienkārši riteņbraucējs, pat nemaz nerunājot par eh, šiem Mm, elektromobīļiem. Priekšsēdētāji, es domāju, ka mēs esam uh, skāruši gandrīz visus elementus, ko referents un ēnu referenti pieminēja. Ja esmu kaut ko piemirsis vai nepieciešama papildus informācija, dariet man to zinām, un es ar prieku to sniegšanu, piemēram, par šiem visurgājējiem. Mēs esam atvērti, mēs veicam pētījumu noteiktām kategori, par noteiktām eh, kategorijām un, kā es teicu, esam gatavi uzlabojumiem. bet šķiet eh, priekšsēdētāji jūs iezīmētais risinājums mums šķiet pilnībā pieņemams. Paldies! Paldies! Man šķiet, ka Tas tiešām bija ļoti noderīgi. Un es ļoti ceru, ka mēs eh, varēsim <clears throat> gal beigās sagatavot ļoti labu pakotni. Manin Kampkungs noslēgumā piezīmes dažas. Paldies, priekšsēdētāji! Man vajadzēja mazliet laika Stailers kundze. Šķiet, ka viņi jau ir prom, bet uh, es uh, tomēr sazināšos ar Vestfālas kundzi, runājot par ABS un CBS. Es ceru, ka es pareizi sapratu jūs teikto, Rūlis kundze to teica. Un Vestfāles kundze šķiet ir diezgan tālu no jebkādiem iespējamiem kompromisiem. Es nezinu, vai mēs varēsim ņemt vērā viņas vēlmes. Priekšsādātāji tas, ko Mandes kungs teica, uh, nu, šobrīd ir runa par tehnisku regulu, Uh, attiecībā uz divu riteņu transporta līdzekļiem, un šajā regulā mēs nevaram runāt par uh, drošību uh, izglītības ziņā un citādās nozīmēs. Nē, šī ir tehniska regula. Man šī atšķirība varbūt nav tik svarīga, jo es saprotu, ka uh, motorizēto transportu līdzekļu drošība ir saistīta ar dažādiem punktiem, bet mums ir jāapzinās šie atšķirīgie uzdevumi, ko dara transporta komiteja un ko mēs daram šeit IMKO komitejā. Mums ir jāsaprot, kādi uzdevumi ir piederīgi mums un kādi uz mums neatiecas. Tāpat eh, tika jau sacīts par emisijām, bet uh, nekas eh, netika pieminēts par šīm izturības pārbaudēm. Varbūt, eh, kā arī par to varētu būt kādi komentāri, jo tur es eh, īsti nesaskatu tik daudz kompromisu iespēju. Tālāk par Rūlas kundzes teikto, es domāju, ka es piekrītu viņas nostājai attiecībā uz ABS un CDS, CBS, tur pārpratumu nav Tālāk, runājot par dzinēju jaudu attiecībā uz elektrotransporta līdzekļiem. Nu, protams, ka šo elektrotransporta līdzekļu motors varētu padarīt jaudīgākus, bet noteikti ir jābūt ierobežojumiem. Un tad, ja šīs jaudas tiek ierobežotas, tad, tad, eh, protams, tur ir atkal iespējami varianti. Ja mēs eh, nosakām eh, augšējās robežas, eh, piemēram, 25 kW apmērā elektrotransporta līdzekļiem, tad nu, nākotnē trīsriteņu un četriteņu transporta līdzekļiem pavērs ļoti plašs tirgus. Tālāk runājot par emisiju robežvērtībām. vērtībām. Jā, protams, zaļie vēlētos, lai e, šīs normas tiktu ieviestas ātrāk, citi vēlētos mazliet piebremzēt. Un e, es uzskatu, ka Vanda Kampa nostāja ir droša nostāja. Tālāk e, Manders kungs sacīja, ka Eiropas mm, parlamentā ir sanācis, ka mēs neesam nonākuši pie kompromisa redakcijas, bet uh, ja es tagad mēģinātu uh, iesniegt uh, atkal kaut kādas atkāpes, nu, Manders kungs, mēs esam noslēguma stadijā, mēs vēlētos pabeigt šo darbu. Un uh, es uzskatu, ka mūsu rīcībā ir arī komisijas teksts, uh, un mēs eh, varam rast kādu risinājumu skatot to un arī esošos grozījumus. Eh, labi, šķiet, ka mums ir daudz darba, un eh, es ceru, ka mēs nonāksim pie apmierinoša risinājuma jūsu vadībā, Vanda Kampa kungs. Un paldies visiem par piedalīšanos diskusijās. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta un eh, pārskatīsim eh, grūzījumus Hanslikas kundzes eh, ziņojumā par savstarpējās izvērtēšanas procesu. Un ir virkne grozījumu. Ēnu referenti ir klāt, Mandes kungs ir klāt, šķiet, ka Gebhardas kundzes nav, un vēl viena zaļo pārstāvja. Es nezinu, vai šeit būs kāds runātājs no sociāldemokrāta puses, bet, nu, jebkurā gadījumā sāksim darbu un došu vārdu referentei, lai viņa izvērtētu grozījumus, kas ir iesniegti par viņas ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem par iesniegtajiem grozījumiem manam ziņojumam attiecībā uz izvērtēšanas procesu. Jūs esat sagatavojuši 58 grozījumus, un, manuprāt, tas liecina par to, cik lielā mērā jūs atbalstāt manu atzinumu. Zināmā mērā jūs mēģinājāt eh, konkretizēt aspektus, ko es iekļāvu savā ziņojumā, jo īpaši attiecībā uz trim pamata aspektiem. Pirmkārt, Runājot par pirmo pieredzi attiecībā uz savstarpējās izvērtēšanas procesu pakalpojumu direktīvā, otrkārt savstarpējās izvērtēšanas nākotnes pielietojumi un treškārt rezultāti un turpmākie Eiropas komisijas pasākumi ar mērķi nodrošināt labāku iekšējā tirgus darbību savstarpējās izvērtēšanas procesa ceļā. Runājot par specifiskiem grozījumiem, vēlos uzsvērt, ka daudzus no tiem atbalstīšu es un arī mana politiskā grupa. Tuvākajā laikā, kad mēs būsim iepazinušies ar dažādu parlamenta komiteju nostājām, es nākšu klajā ar kompromisu grozījumiem. Mēs Esam pieminējuši šos aspektus tik daudz reižu, to, ka mēs vēlamies, lai pakalpojumu direktīva būtu piemērojama gan uzņēmumiem, gan pakalpojumiem, gan arī um, peļņai no šiem pakalpojumiem, un tas ir atspoguļots arī jūsu iesniegtajos grozījumos. Jūs ļoti interesē 15. pāns, kurā mēs runājam pār pakalpojumu direktīvas ekonomisko izvērtējumu, kā to ierosinājusi Eiropas komisija, es uzskatu, ka šī analīze būs ļoti labs informācijas avots, kas palīdzēs mums saprast, cik lielā mērā pakalpojumu direktīva ir īstenota un cik ļoti tā ietekmē situāciju pakalpojumu jomā. Komisija plāno šīs analīzes uh, publicēšanu gada beigās. Saskaņā ar pakalpojumu direktīvas 41. pantu komisijai vajadzētu mūs iepazīstināt arī ar ziņojumiem par pakalpojumu direktīvas piemērošanu. Es domāju, ka šie divi dokumenti ļaus mums atgriezties pie diskusijām par pakalpojumu direktīvu nākotnē. Tālāk atgriežoties pie pakalpojumu direktīvas ekonomiskā izvērtējuma un jo īpaši paturot prātā tos aspektus, ko pieminēja Hārborkungs savā 29. grozījumā, proti skaidrība, metodoloģija, kuras pamatā ir ieviešanas metode. Es eh, vēlētos komisijas pārstāvjus aicināt mūs iepazīstināt ar ieviešanas metodas analīzi un, ja iespējams, aicināt viņus darīt to šodien. Ir arī virkne grozījumu, ko es nevaru atbalstīt, piemēram, 32. kā arī 34. jo tie nav saistīti ar direktīvas aptvērumu. Un tāpēc arī es domāju, ka mums nevajadzētu pieminēt uh, tam līdzīgus jautājumus šajā ziņojumā. Attiecībā uz 34. grozījumu, manuprāt, diskusijas par izcelsmes valsti jau tika pabeigtas 2009. gadā, kad mēs pieņēmām attiecīgo direktīvu. Un mēs vairs neizmantojam šo risinājumu. Mums ir, pie mums pastāv brīvu pakalpojumu sniegšana, un mums vajadzētu runāt par pārobežu pakalpojumu sniegšanu. Dāmas un kungi, es domāju, ka savstarpējās izvērtēšanas procesa rezultāti sniedz mums vispārēju priekšstatu par to, cik aktīvi dalību valstis ir darbojušās līdz šim, jo īpaši attiecībā uz tiem pakalpojumu direktīvas nosacījumiem, kas uz šo procesu attiecas. Mūsu rīcībā nav kopējās ainas par pakalpojumu direktīvas uh, ieviešanu un specifisko situāciju dalību valstīs. Dažos no grozījumiem jūs eh, norādāt, cik svarīgi pakalpojumi ir mūsu ekonomikām, ka tie nodrošina jaunas darba vietas, eh, sekmē ekonomikas izaugsmi. Un mūsdienu situācijā, kad mēs baidāmies no jaunas krīzes, pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju, ka mūsu ziņojumā pār savstarpējās iz, izvērtēšanas procesu mēs varam vērtēt to, kas jau ir paveikts, un arī pieprasīt, lai tiktu paveikts vairāk. Decembrī būs pagājuši divi gadi no direktīvas ieviešanas brīža, un tas nozīmē pieci gadi kopš direktīvas pieņemšanas brīža, un es ceru, ka mans ziņojums kopā ar jūsu grozījumiem veidos turpmāko diskusiju par pakalpojumu direktīvu un kalpos par spēcīgu zīmi no mūsu puses. Paturēsim prātā, ka pakalpojumu direktīva ir viens no svarīgākajiem tiesiskajiem dokumentiem, kas ir sagatavots pēdējo gadu laikā Tagad es vēlētos uzklausīt jūsu viedokļus. Pirmām kārtām jau vēnu referentu domas, tostarp arī jūsu kā priekšsādātāja viedokli. Paldies, Hanslik kundze, par skaidro analīzi. Gepards ja kundze nav klāt, es nezinu, vai kāds eh, pārstāvēs sociāldemokrātus. Andes kungs, kan ir klāt? Vai jūs var, vēlētos uzsākt tādu lūdzu? Jā, protams, priekšsēdētāja kungs. Pateicos Hanslika kundzei par paveikto darbu. Domāju, ka izvēlētā pieeja ir veiksmīga, lai uzlabotu pakalpojumu direktīvas darbību. Un savstarpējās izvērtēšanas process var uh, tikt piemērots uh, vairākām direktīvām, ne tikai pakalpojumu direktīvai piemēram, iekšējā tirgus eh, direktīvā. Jomā šķiet, ka eh, direktīvas tiek implementētas dažādos veidos dažādās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka iekšējais tirgus nedarbojas tā, kā tam vajadzētu būt. Līdz ar to savstarpējās izvērtēšanas process varētu izrādīties noderīgs. Lai palīdzētu Uh, dalības uh, valstīm nekonkurēt savā starpā, kas ir ļoti žēl, ja tā notiek. Mums vajadzētu sadarboties un neizmantot protekcionismu, jo protekcionisms ilgtermiņā vēršas valstīm pret viņām pašām. Un es domāju, ka diez vai mūsu sadarbības mērķis uh, būtu tāds. Kā vēlreiz pateicos eh, Hanslikas kundzei par to, ka eh, viņa atbalstīja manus, iesniegt, manus iesniegtos grozījumus. Paldies par to. Arī es um, savukārt atbalstu viņas izvēlēto pieeju. Nu, šķiet, ka mēs esam uz viena viļņa. Ceru, ka mums izdosies izpētīt arī citas iespējas. Ja tiks konstatēts, ka dalība valstis eh, interpretēs savas normas nepareizi, tad ceru, ka spēsim eh, reaģēt tās eh, ierobežojot. Rulers kundze, vai vēlties komentēt? Pirms tam vēl komentārs no manas puses, jo jūs pieminējāt vairākus manus grozījumus. Pirmkārt, priecājos, ka uh, Jūsuprāt, Hanslika e, kundze, mani e, komentāri man patīk, ka jums šķita noderīgi, un no savas puses vēl gribu uzsvērt, ka sastarpējās izvērtēšanas rezultāti attiecībā uz jomām, kas ir augstākā prioritāte pārrobežu tirsniecības uzlabošanas uzlabošanai, man šķiet vissvarīgākie. Uh, Un, manuprāt, jūsu uh, pārdoms ir tāds pats kā komisijai, ka vēl visi dati nav zināmi. Un uh, šo datu iegūšana varētu būt viena no uh, prioritātēm, lai saprastu, kādās vietās un kāds spiediens ir jāizdara uz dalībvalstīm, lai pilnībā ieviestu darbā pakalpojumu direktīvu, lai atvērtu tirgus, nodrošinātu augstāku ekonomiskās darbības līmeni. Referents kundze, jūs pieminējāt, ka mums ir nepieciešama ekonomiska dinamika un darba vietu radīšana. E, Eiropai tas nepieciešams izmisīgi, un mums nav laika, ko tērēt tikai pašam savstarpējās izvērtēšanas procesam. Mums ir jāpanāk, lai komisija varētu darbieties uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Bet e, jāceras arī, ka šajā jomā komisija neies pie dalībvalstīm sakot, jums jādara tas un tas. Nē, šis process ir iekšējs, un man šķiet, ka tas ir arī ārkārtīgi vērtīgs īstenojot vienotā tirgus aktu. Ceru, ka jūs atbalstot manus komentārus, nosūtīsiet skaidru kom komentāru komisijai, ka mēs sagaidām konkrētas rīcības Tas man šķiet ir uh, e, pati sakne tam, uz ko uh, koncentrēsies Hanslīks kundze. Nu, tas būtu mana reakcija uz jūsu atbalstu maniem grozījumiem. Tēt, uh, e, Mārtiņš Frauns, kas bieži viesojas mūsu komitejā, kurš tēt ir atbildīgs par pakalpojumu direktīvu ieviešanu ar referents kundzes atļauju lūkšu laikomasīs pārstāvis izsakās. Un pēc tam referents kundzei būs iespēja izstāda, izstāstīt par tālāko laika grafiku kompromisa grozījumiem. Komisijas pārstāvis, paldies! Paldies referentei un ēnu referentiem par vērtīgo paveikto darbu. Mēs pilnībā piekrītam veiktajai analīzei un uzskatām, ka daudzi no iesniegtiem grozījumiem atzinumu uzlabo un ir noderīgi. Jūsu domu mēs uzklausījām un ņēmām nopietni vērā. Gribu minēt ekonomiskās ietekmes pētījumu, ko šobrīd veicam, kurā cenšamies identificēt prioritātes, ko skaidrojam arī 27. janvāra paziņojumā. Ekonomisko eh, pētījumu, ko veica DJ Ekfin, izskata dažādos aspekts izpēta pētījumus, pārbaudot reālo situāciju dalību valstīs, apkopojot izvērtēšanas e, informāciju arī no citiem avotiem. E, tā, protams, nebūs pilna simulācija pakalpojumu direktīvas savstarpējai izvērtēšanai, bet mēs centīsimies vēlreiz pārskatīt ekonomiskos datus, pētījumus, e, kas tikuši izstrādāti uzklausot e, šos priekšlikumus. Nu, un izmantosim metodoloģiju, ko izmanto arī pētniecības institūti. Es pats gan neesmu ekonomists, tā kā piedodiet, nespēšu jums e, izskaidrot metodoloģiskos aspektus, bet uh, Esmu pārliecināts, ka ECFIN kolēģi, kas ir ļoti pieredzējuši šai jomā, to varēs izdarīt kādā vēlākā posmā. Atsevišķi grozījumi, it īpaši no jums, Hārbor kungs, par caurskatāmību, kam, ko komisijai vajadzētu panākt pārnās ar dalību valstīm, kā arī definējot prioritātes, te, protams, mēs piekrītam, mēs centīsimies būt cik caurspīdīgi mūsu darbā, cik vien iespējams, un arī ņemam vērā um, to, ka caurskatāmībai ir jātiek piemērotai cik vien plaši iespējams. Izmantojam tās pašas uh, an anketas tiešsaistē, kur vi ko visi, tā skaitā, protams, jūs varat uh, aplūkot tiešsaistē. Uh, To saku, lai jums norādītu, ka mēs pilnībā piekrītam, ka ir jābūt caurskatāmībai, ko Kārbor kungs pieprasa savos grozījumos. Ar šiem pāris komentāriem es varu noslēgt savu runu. <coughs> Atsevišķi citi grozījumi mums nepatīk tik eh, ļoti. Um, Eh, kas mums šķiet netieši saistīti ar savstarpējās izvērtēšanas procesu vai arī atgriežas pie senākām direktīvas eh, apspriedēm. Bet eh, par tiem citreiz paldies. Lielas paldies par īso komentāru. Paldies, ka arī pieminējāt ekonomisko pētījumu, kas, protams, mūsu komiteju ļoti interesē. Paldies, jūs komentārs bija vērtīgs Hanslikas kundze. Vai jūs gribētu atbildēt komisijai? Uh, ēnu referentiem nedaudz pastāstīt par laika grafiku. Lielas paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī komisijas eh, pārstāvjiem par ekonomiskās eh, ietekmes izvērtēšanu. Es domāju, ka šis dokumen, dokuments tikai uh, vēl vairāk uzsver, cik svarīga pakalpojuma direktīva ir pakalpojumu sniegšanas jomā. Kā jau es iepriekš norādīju, vairāk jūs iesniegtie grozījumi man ir, man šķiet ļoti labi, un tie rada pievienoto vērtību manam dokumentam un to, pag, un to bagātina. Lās paldies par to iesniegšanu un vēlreiz paldies priekšsēdētāja kungs jums par iesniegtiem grozījumiem. Vairumu grozījumu es varēšu atbalstīt. Pertusie balsosim jau visai drīz, tāpēc nākamnedēļ ēnu referentiem iesūtīšu kompromisu priekšlikumus. Ja vēlēsieties, varam arī tikties un apspriest kompromisus pirms nākamās sanāksmes. Jo nākamo reizi, kad tiksimies visi kopā, mūsu komiteja par šo uh, dokumentu balsos. Vēlreiz paldies visiem, kas iesniedz grozījumus. savstarpējās izvērtēšanas procesa iz, izvērtējums ir ļoti nepieciešams un turpināsim pie tā strādāt. Paldies! Paldies! Gaidīsim, kā tālāk attīstās darbs līdz 19. septembrim. Paldies arī Frūler kungam un viņa komandai. Uh, mums ir izdevies visai raiti strādāt un uh, gribēju pārliecināties, ka nākamā atzinuma sagatavotājs un komisijas komanda ir klāt pirms eh, ķeramies pie tā izskatīšanas. Vai jūs gribat 5 eh, minūšu pauzīt? Nu tad eh, tā arī darīsim. Atsāksim darbu īsi pirms pieciem, pārliecinoties, ka visi laicīgi ierodas uz svarīgā atzinuma izskatīšanu. Tātad Tiekamies pēc piecām minūtēm. Kad klāt būs visi Kreutzmana kunga atzinumi izskatītāji. Paldies! Uh, okay, ladies and gentlemen, I think we're ready to resume. I hope everybody's here. Dāmas un kungi, atsāksim darbu. Ceru, ka visi ir atgriezušies. Uh, un gatavi strādāt pie Kroicmana kunga svarīgā ziņojuma. Jā, labi. Nu tad sāksim darbu. Es ar Maieru kungu apspriedu grozījumus. centos viņu pārliecināt. Tātad runāšu vāciski. Jā, plīz. Nē, izsievats iedrīkst, ja pirms jūs sākat. Īpaši um, mūsu klausītājiem. Gribu atgādināt visiem, ka tā ir eh, Kreutzmann kungs, ziņotājs, stāstīs par ziņojumu projektu par, iekšējā, par tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirku. Viņš komentēs uz sa saņemtajiem 271 grozījumu, kas eh, lielais grozījumu skaits eh, signalizē interesi par šo ziņojumu, un Abada kungs eh, vēl ir ceļā, viņš vēlāk ieradīsies šeit. Rūleres kundze arī ir klāt, ēnu referenta, Foksa kungs ir klāt, Čijom kungs un uh, Viņas kundze nav klāt. Promta kundze. Šķiet, ka arī izteiksies. Labi. Eh, laipni lūgti. Bromtāvs kundze arī sniegs savu viedokli par saņemtajiem grozījumiem. Tātad, Kreutzmana kungs izteiksies, mums būs iespēja apspriest viņu teikto, Un pēc tam Krodzmana kungs izskaidro savu priekšlikumu, kā mēs varētu sniegt kompromisu. Krodzmana kungs, dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad, jā, ir saņemts 271 grozījums, bet es pirmām kārtām vēlētos pateikties visiem referentiem un visiem tiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Lielākā daļa grozījumu eh, atbalsta manu nostāju, un uh, De Jonga kunga grozījumi gan eh, raugās mazliet citā virzienā, un to es arī komentēšu, un arī Vanda Kampa kunga nostāja. Es vēlētos panākt to, ka mēs sākam kaut ko darīt Eiropas līmenī, un lielākā daļa šo grozījumu arī atbalsta šo virzienu, ir daudz visādu sīku nianšu, uh, Un uh, daži no grozījumiem ir tādi, ka labāk visu atstāt tā, kā tas ir. Citi, kā piemēram Greka kungs, vēlas uh, dažādus aspektus atvērt uh, pārstrādāšanai. Un ir arī grozījumi, kas vēlas visu liberalizēt. Nu, jau kā jau teicu, ir arī tādi, kur ir tendence atstāt visu, kā ir. Un uh, Visā tajā ir jāatrod kāds risinājums. Es domāju, ka mēs to arī izdarīsim. Mans eh, ziņojums bija vērsts eh, uz to, lai rastu kaut kādu vidusceļu starp šīm nometnēm, un mēs runāsim par kompromisu grozījumiem. Un es nākšu klajā arī ar saviem ieteikumiem, ko vajadzētu atbalstīt un ko nē. Un eh, iestrādāšu kompromisa grozījumus, lai mēs varētu uzlabot šo ziņojumu. Es uh, uzskatu, ka ziņojums, uh, ja ziņojums kļūs uh, konkrētāks, tas uh, kļūs tikai labāks. Es uh, respektēju to, ka dalību valstis var lemt par to, ka uh, ierobežo eh, azartspēles eh, savā teritorijā, lai eh, nodrošinātu patērētāju aizsardzību, kriminalitātes apkarošanu un tā tālāk. Tāpat arī ir jāņem vērā caurskatāmība, nediskriminācija un es uzskatu, ka dalību valstīm ir noteikumiem jābūt tādiem, lai personai būtu iespēja pieteikties licencē, minimizēt izmaksas, taču es arī esmu drošs par to, ka uh, mums ir jācīnās par efektīvu atkarības uh, novēršanu, patērētā, mazgadīgo patērētāju aizsardzību. Uh, un ir vajadzīgi saistoši minimālie standarti, kas kalpos kā papildinājums nacionālajiem regulējumam. Minimālie standarti nenozīmē, ka līmenis būs ļoti zems tieši otrādi, bet eh, dalību valstīm ir jādod brīvība pašām ieviest vēl stingrākus noteikumus, cik vien, kamēr vien tās izpilda minimālo standārtu prasības. Es eh, pateicos arī kolēģei Šarde Mūzei un eh, citiem, kas ir uh, pauduši savu nostāju par šo punktu. Un uh, es ceru parlamentā iegūt plašu atbalstu šim ziņojumam, lai arī komisija varētu iekustināt un liktē kaut ko darīt. Un šķiet, ka vairums kolēģi jau piekrīt šai nostājai. Un uh, tāpat arī Eiropas uh, regulējušajām iestādēm ir jāstrādā ciešā sadarbībā ar Eiropas partneriem, lai nodrošinātu labāku uzraudzību un koordināciju un lietot jau esošās struktūras. Attiecībā uz negodīgām derībām un darījumiem sporta Eh, spēlēs. Es uzskatu, ka šos pārkāpumus pirmām kārtām vajadzētu definēt un eh, tāpat arī eh, cīnīties pret tiem ar sankcijām. Tostarp arī dalību valstu līmenī, lai pasargātu šīs sporta aktivitātes. Tāpat arī ir jāpievēršas amatieru sportam, sportam skolās. Eh, nelielajiem sporta veidiem, un eh, tam ir eh, vajadzīgs atbalsts krāpniecību novēršanā. Mm, tik runāts arī par Francijas modeli, par alternatīvu finansēšanas modeli. Tostarp arī tajās sporta jomās, kur izmaksas nav tik lielas kā lielajos sporta veidos. Esmu centies ņemt arī vērā subsidiaritātes principu, domājot par to, kā uh, tiek izlietot līdzekļi, kas tiek uh, iegūti azartspēļu ceļā, un šajā jautājumā es esmu ļoti atvērts. Bet, nu, tā kā ir subsidiertāts princips, katra dalība valsts var lēmt atšķirīgi par to, kā šie līdzekļi tiek lietoti. Uh, Tālāk eh, Švāba kungam arī bija taisnība par to, ko viņš sacīja par reklamēšanu šajā jomā. Un uh, azartspēļu tirgu ir vajadzīgi tie paši standarti, kas citos tirgos, lai uh, varētu nodrošināt arī patērētāju aizsardzību. Pirms neilga laika es apmeklēju ASV Vašingtonu un interesējos, kā tur ir ar regulējumu, un uh, tur es sapratu, ka sporta organizācijas nevēlas, lai azartspēles tiktu reklamētas uh, sporta pasākumos, un uh, neviens to nevēlas. Un tādā veidā arī ir uh, nokārtota problēma ar reklamēšanas aizliegumu, piemēram, uh, futbola stadionos. Un uh, kolēģis De Jungs ir iesniedzis grozījumu, par kuru varbūt vajadzētu padiskutēt. Amerikāņi ir uh, uh ieviesuši zināmas aizliegumus azartspēļu jomā, bet uh, arī mēs varētu veikt zināms pasākums, piemēram, aizliegt uh, izmantot uh, kredītkartes un kontus uh, nelegālu pakalpojumu sniedzēju vajadzībām, jo mēs vēlamies cīnīties ar uh, visu nelegālo. Un, ja mēs sakām nelegāls, tad uh, pakalpojumu sniedzējiem nebūs tiesība izmantot šos kontus un kredītkartes savām vajadzībām. Un tāda šobrīd ir vienprātība, mēs vēlamies apkarot nelegālos pakalpojumu sniedzējus. Un Es jau esmu sacījis, ka uh, mēs vēlamies nonākt uh, pie licencēšanas, mēs vēlamies respektēt subsidiaritāti, bet mēs nevēlamies darīt tā, kā ierosināt jūs, Manders kungs, jo tas nebūs pareizais ceļš. Nu, tādā gadījumā mēs dosim zaļo gaismu monopoliem dalību valstīs. Uh, Es uzskatu, ka mēs komitejā varēsim nonākt pie spēcīgas po pozīcijas, kas uh, ietekmēs arī politiskos notikumus, jo pašreizējā situācija ir neapmierinoša un te nepieciešama steidzama rīcība. Es esmu konsultējies ar virkni ēnu referentu. Uh, balsošana ir plānota 16. septembrī, balsošana plenāra sēdē ir oktobrī. Uh, Un, eh, ja man vajadzētu komentēt eh, visu šo daudzumu, 271 grozījumu, tad es teiktu, ka visi tie bija ļoti konstruktīvi un, eh, principā, atspoguļoja vienotu virzību, panākt kaut kādu rīcību Eiropas līmenī. Un paldies jums par jūsu ieguldīto darbu. Liels paldies! Man šķiet, ka jūsu pieeja ir tiešām ļoti apsveicām, jo jums ir taisnība, ka šī pašiniciatīvas ziņojuma ietekme būs lielāka, ja mēs varētu panākt eh, vienprātību, ko varētu atbalstīt gan parlaments kopumā, gan mūsu komiteja. Es ļoti ceru, ka mums tas izdosies, pateicoties jūsu pūlēm Un man ir prieks, ka jūs izvērtējat gan manu kolēģu liberālos viedokļus, gan arī atsevišķu kolēģu visai konservatīvos uzskatus. Es domāju, ka jums eh, ir, eh, ir tā iespēja un varēšana eh, abas šīs puses līdzsvarot. Abadu kungs, vai jūs vēlties runāt tagad vai nogaidīsiet? tad jūs nedaudz nogaidīsiet. Labi. Tālāk ēdu referents Šarla Mozerkons. Foksa kungam došu iespēju izteikties Rūlas kundze, Djonkungs un Abadkungs. Arī profesors De Kampas. Un, ja vēl kāds vēlas izteikties, tad mums noteikti būs laiks uzklausīt jūs. Uh, un aicināšu Bramtas kundzi izteikt komentārus un atgriezīšos pie uh, Kreutzmann kunga. Vai viņš redz iespēju panākt kompromisu? Šāda Mozarkundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāju. Es gribētu pateikties arī Kreutzmann kungam par labo ievadu. Es domāju, ka vesela rinda grozījumu. Tātad kopumā 271 grozījums. Tas tikai vēlreiz apliecina to, kāda liela interese ir par šo jomu. Un tas atspūgļo arī to, ka ir būtisks atšķirības dalību valsts starpā, kā tiek eh, regulēta šī joma. Es domāju, ka mūsu mērķis ir arī ziņojumā to visu atspogļot. Pirmkārt, es piekrītu Kreutzmann kunga nostājai, ka mēs varētu nonākt pie ļoti laba ziņojuma, jo ir iespējami kompromisi. Uh, Kreutzmann kungs nedaudz man pavilku zobe, pasakot, ka Luīs Greks no mans grupas un es redzam lietas citādā gaismā. Jā, tā tas ir, bet Es domāju, ka parlamentā nav uh, daudz uh, grupu, kas būtu pilnīgi viensprātis. Nu, katrā ziņā, es domāju, protams, mums ir uh, arī zināmas uh, niansētas atšķirības vienas grupas ietvaros, vismaz tautas partijas grupas ietvaros, tā tas ir. Es nesaku, ka mums nav jēgas meklēt risinājumus Eiropas līmenī. Es, protams, gribētu, lai mums būtu kaut kas eh, Eiropas mērogā par azartspēlēm. Tomēr esmu nedaudz skeptiski noskaņot par to, vai būtu vajadzīga direktīva. Es gribētu, lai dalību valstu varas iestādes vairāk sadarbotos esošo struktūru ietveros. Abada kunga grozījumus, daudzus varu atbalstīt šai sakarā, bet es gribētu nepārprotami norādīt, ka to, ko teica Busutilkungs, Foksa kungs un Fjānā kungs, to es īsti atbalstīt nevarēšu. Vismaz izējot no tā, kas ir noformulēts viņu iesniegtajos grozījumos. Tas ir izveidot vienu iekšējo tirgu tiešsaistes eh, azartspēlēm. Es to negribētu, es to negribu atbalstīt. Es domāju, ka ir jārespektē Eiropas kopienu tiesas nolēmums, kurā ir teikts, ka tiešsaistes azartspēles ir īpaša ekonomiskā aktivitāte, uz kuru būtu attiecināmi īpaši noteikumi tā kā tā nav parasta saimnieciskā darbība. Nu, es domāju, ka mums izdosies atrast kompromisu, kas ļaus sagatavot uh, kvalitatīvu ziņojumu, ņemot vērā arī referenta apņemšanos šai ziņā. Paldies! Foksa kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties Kreutzmann kungam par paveikto darbu šī ziņojuma sakarā. Es piekrītu viņa mērķim, tas ir tādu plaši pamatotu pieeju, kas aicinātu komisiju rīkoties, jo sliktākais, kas var notikt, ir ziņojums, kas negūst plašu atbalstu. Bet, lai piesaistītu daudz cilvēku atbalstu, arī manu atbalstu, mums ir nepieciešams uh, ambiciozs ziņojums. Mūsu uzdevums ir uh, veicināt iekšējo tirgu un aizstāvēt patērētājus, bet tam ir nepieciešams strukturēts ietvers šai tiešsaist, šim tiešsaist sazartspēlēm, kas aizsargā patērētājus un uh, veicinā uh, atbildīgu un likuma paklausīgu operātoru piekļuvi šim tirgum. Tādēļ mēs gribētu nošķirt starp nelegāliem darboņiem šajā jomā un likumīgiem darboņiem, lai būtu redzama skaidra izšķirība, tādējādi mēs aizsargātu arī patērētājus. Un es e, dzirdu, ka daudz runā par subsidiaritāti, un viņi pēkšņi ir kļuvuši ļoti entuziastiski šai sakarā. Uh, Ļoti bieži apvienotās kalas konservatīvie ir tie, kas izmā, piesauc šo subsidiaritātes eh, principu, lai aizsargātu mūsu suverenitāti, un tad mūsu eh, kritizē mūsu eh, šos ļaunprātīgos konservatīvos. Bet tagad es redzu, ka liberālie aicina izmantot subsidiaritātes principu citādāk. Uh, Es gribētu teikt to, ka ja cilvēki rīkojas nelikumīgi, tad viņi, baidoties no represijām, ieies pagrīdē. Un mums ir jābūt ļoti izlēmīgiem un jāatcerās, ka vienkārši aizliedzot kaut ko, uh, mēs ne, nepārtrauksim un nelikvidēsim nelikumīgas darbības. Uh, ir aplēsts, ka apmēram 2 miljoni vācieši izmanto nelikumīgas interneta vietnes tieši saistas azartspēlēm, un viņi ir pilnīgi neaizsargāti. Es gribētu aicināt vēlreiz jūs būt ambicioziem un vēl visu to labāko Kreutzmann kungam. Paldies, Foksa kungs! Jā, azartspēles rada ārkārtēju efektu, radot uh, pilnīgi jaunas koalīcijas uh, starp uh, frakcijām, kur ir vairāk konservatīvismu un mazāk subsidaritātes. Rūlers kundz, lūdzu. Es neesmu iesniegusi nekādus grozījumus, jo es atbalstu uh, Kreutzmanu kunga pieeju. Es te pašā laikā arī uzskatu, ka mums ir jārīkojas Eiropas Savienības līmenī. Es ilgu laiku esmu sekojusi līdzi situācijai un saku nē tam, ka uh, šī situācija ir tikai dalību valstu darīšana. Mūsu kolēģis Foks ir aizmirsis to, ka dalību valstīs mēs būtu ļoti dažādas tradīcijas attiecībā uz azartspēlēm. spēlēm un arī atšķirīgas tradīcijas eh, attiecībā uz to, kā rīkoties ar azartspēlēm, un to es vēlos jums eh, ļaut eh, likt ņemt vērā. Es atbalstu subsidiaritāti, bet ar subsidiaritāti viena paša nepietiks. Mums ir vajadzīgs regulējums Eiropas Savienības līmenī, un, Roicman kungs, jūs mani pārliecinājāt, es atbalstu jūsu priekšlikumu, un es eh, piekrītu, ka eh, pieeja, ja ne uzlabosies, tad vismaz nepasliktināsies. Thank you very much. And... Paldies, un visbeidzot, Dion kungs. Dank u wel, voorzitter. Ik... Uh... Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, uzskatu, ka. Kā ir jāņem vērā visi dažādie viedokļi. Un tāpēc paldīšu savējo, lai arī tas atšķirsies no iepriekšējā. Es pievienojos jūsu veiktie analīzei, tomēr eh, gribu uzsvērt aspektu, kas vēl neizskanēja. Tiek eh, Faksa kungs norādīja, ka eh, nevar šādā veidā cīnīties pret problēmu. Nē, bet Tāpat mēs problēmu neatrisināsim to padarot pilnībā mm, legāli. Atsevišķās valstīs eh, at, tiešsaistes azartspēles ir likumīgas. Bet tas, kā vienu to daļu padarām likumīgu, neļauj apkarot eh, visas pārējās nelikumības. Mums ir nepieciešama laba sadarbība Eiropā, lai varētu cīnīties pret uh, Eh, nelikumībām tiešsaistes azartspēļu jomā. Eh, piemēram, runājot par eh, kredītkartēm. Ja gribat cīnīties pret šo problēmu, ir jāapsver iespējas iespējamie ceļi likumīgā veidā to darīt. Pagaidām Es nesaskatu, kā izdosies panākt vienošanos starp dalībvalstīm, kas daļai pieņem tiešsaistes azartspēles un starp tām, kas pilnībā tās noliedz. Tā kā galvenokārt es gribētu, pan, lai tiek panākts kompromiss un uh, centīšos jūs atbalstīt, cik varu. Uh, Paldies. Abad kungs tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Atvainojiet, ka nedaudz nokavējos. Pirmkārt, gribu norādīt, ka, protams, jāpasakās Kreutzmann kungam, referentam par veikto darbu, par um, apņemšanos strādājot pie šī dokumenta. Un visi jau runāju gan referents, gan ēnu referenti un domāju, ka visi ir viensprāts arī tautas partijas grupa, ka e, pievienotā vērtība Eiropā tiešsaistes azartspēlēm e, ir potenciāli ļoti liela, bet ir jāņem vērā, ka ir jāpanāk e, cīņa pret nelikumībām. Mums ir skaidrs, ka jāsaprot, ka tiešsaistes azartspēļu tirgus nav tāds pats kā pārējie tirgi, līdz ar to tam jāatrod īpaša uh, regulācija un iespēja to atvērt. Man ir četri komentāri. Pirmkārt, tekstā un arī vairākos iesniegtajos grozījumos uh, iezīmējas nevis pasīvs subsidiaritātes princips, bet gan tas, ka subsidiaritāte, kā to arī uzsver referents, var būt aktīva. Un viss, kas tiek veikts un tiks veikts šajā jomā, Eh, tam jābūt aktīvai subsidaritātei, jo nacionālas atšķirības ir tik liels, ka, eh, ja eh, mēs gribam panākt progresu uz priekšu, ir jābūt aktīvai subsidaritātei, nevis atšķirību uzsvēršanai, bet lai varētu tieši virzīties uz priekšu darbā. Vēl gribu atkārtot komentāru, ko pauda arī pirmajās diskusijās Domāju, ka viss iepriekš teiktais par patērētāju aizsardzību eh, ir, eh, eh, protams, ņemams vērā, bet mums ir atsevišķi jāskat sporta dim dimensija. Domāju, ka derību veikšana attiecībā uz sportu var nest arī labumu, un mums Eh, tas ir eh, svarīgs aspekts, kas jāņem vērā, meklējot kompromisu kala tekstam. Mēs arī atbalstām domu, ka ir jāpanāk vienkāršošana. Vienkāršošana padarīs likumīgos ceļus pievilcīgākus eh, un vājinās nelikumīgo tirgus daļu. Bet ko nozīmē šī vienkāršā licencēšana? Uh, Uh, vienkāršā reģistrēšana. Un kāds ir gala, tās gala mērķis? Vai tas ir licenšu skaita uh, palielināšana, uh, vai ko tas īsti nozīmē? uzskatām, ka tā kā celsies administratīvais sloks palielināsies, mums ir jāsaprot, kāda būs tā ieguvumi. Visbeidzot, domāju par šīm, ka vēl ir tālāk jāapspriež daži aspekti, iespējams, ne šodien, bet vēlāk. Uh, un vēl gribu atgādināt, ka pirmkārt tautas e, grupas nostāja par šo ziņojumu ir, ka jāņem vērā nacionālās atšķirības, kas arī iezīmēs e, kolēģi iesniegtajos grozījumos. Un ir otrkārt. Uh, Mēs aizstāvēsim vairākus kardinālos principus, e, piemēram, e, aktīvu subsidiaritāti, un e, mēģināsim atrast līdzsvaru starp tirgus atvēršanu un nepieciešamo regulāciju. Līdzsvaru panākšana būs tautas partijas galvenais mērķis, un tāpēc mēs centīsimies atrast kompromisus, paturot prātā šos principus. Visbeidzot, pēdējais komentārs. Uzskatu, ka ir jānosūta pozitīvs signāls komisijai, un te pievienojas referentam, ka ir jāpanāk veiksmīga sadarbība, un komisijai jāparāda, ka eh, parlaments eh, nav eh, aizmuguras plāna spēlētājs, bet ir drīzāk pirmo līniju uh, Eh, spēlētājs, ka mēs gribam virzību darbos uz priekšu un virzīt uz priekšu Eiropas eh, pozīciju, kurai varētu lielākais vairums pievienoties. Paldies! Good. Now, uh, thank you very much then to the shadows um, for, well... Uh, Paldies uh, eh, ānu referentiem Paldies visiem, kas izteicās, paldies par iesniegtiem grozījumiem. Un te ir te Kampus kungs un uh, Andres Jas Švāps. Vai vēl kāds gribētu ko bilst? Labi, tātad te Kampus kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu pirmkārt sveikt Kreutzmanu kungu par paveikto darbu Īpaši paldies par to, kā viņš prezentēja savu atzinumu. Uzskatu, ka Kreutzmana kunga darbs bija eh, paveikts caurskatāmā, skaidrā veidā, un viņš labi arī prezentācijā iezīmēja galvenos uh, jautājumus, pie kuriem vēl jāstrādā. Man ir daži komentāri pirmkārt par valsts monopoliem. Eh, nesen Eiropas kopienu tiesā tika izstrādāts atzinums, ka ir svarīgi ļaut valstīm saklabāt monopolus šajā jomā, lai cīnītos ar potenciāliem likuma pārkāpumiem. Tāpat tiesas lēmums nosaka, ka valsts var ierobežot tirgus dalībnieku skaitos tiešsaistes azartspēļu jomā lai nodrošinātu caurskatāmības un nediskriminācijas principus. Klātsošajiem es gribētu norādīt, ka dalību valstu atbildīgās iestādes ir atbildīgas par gan azartspēļu pāraudzību, gan eh, to reklāmu kontrolēšanu. Eh, te Mēs nevaram ignorēt pastāvošās problēmas. Tiešsaists eh, komunikācija eh, ir fundamentāli mainījusi eh, tirgus pašu būtību. Tāpēc mums ir jāstrādā, lai nodrošinātu, ka tiešsaists azartspēles ir regulēts tādā veidā, kas aizsargā patērētājs. Paldies, un visbeidzot Švāba kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es eh, vēlos eh, pateikties Abada kungam, Ēnu referenta kungam par to, ka viņš ir pievērsies šim eh, sarežģītajam uzdevumam, un arī, ko kolēģis Foks teica, ir burvīgi. Azartspēles Eiropā ir pārobežu realitāte, un acu pievēršana te nepalīdzēs. Uh, Tam es piekrītu, un tādā ziņā Foksa kungam arī bija taisnība, ka subsidiaritāte mm, dalība valstīs viena pati nelīdzēs. Uh, tika norādīts, ka te būs darīšana ar liberalizāciju, bet es teiktu gluži pretēji, ka mums būs darīšana ar lielāku kontroli, jo šī joma šobrīd ir relatīvi nekontrolēta. Es eh, vēlētos uzdot eh, jautājumu referentam, proti, vai tiktu paveikts labs darbs ar to, ka tiktu ieviesti minimālie standarti, jo 27 dalību valstīs uh, jau tagad ir atšķirīgi režīmi, bet ar šiem standartiem mēs paceltu šos 27 atšķirīgos režīmus vienkārši jaunā līmenī. Uh, tad varbūt mums vajadzētu ļaut eh, patērētājiem, tas ir pakalpojums nedzējiem izvēlēties, vai viņi mm, piesakās nacionālai licencei atbilstoši tradīcijām, vai arī alternatīvai eh, licencei atbilstoši Eiropas ietvaram. Eh, mums ir jāsaprot, ka ir jānodrošina augstāks patērētāja aizsardzības līmenis, uh, Eh, jāpasargā sporta, eh, spēļu norise un arī ir jāraugās, vai licenšu sistēma dalību valstīs ir iespējama un eh, vai mēs vispār esam gatavi akceptēt tādus Eiropas mēroga ietvarus. Bet, principā, Kreutzmana kunga priekšlikums ir vienīgais veids, kā mēs varam nonākt pie risinājuma. Bet eh, es uzskatu, ka šie minimālie standarti varētu beigties ar 27 jaunām sistēmām. Es priecātos, ja jūs varētu arī par to kaut ko komentēt, jo šobrīd es ļoti bažījos par to. Un es ceru, ka turpmāko mēnešu laikā mēs varēsim pieņemt eh, atbilstošus lēmumus. Well, Es ieteiktu eh, Prompton kungam eh, teikt dažus vārdus, un pēc tam Kreutzmann kungs varēs atbildēt jūsu jautājumiem. Mums vēl ir palicis nedaudz laika, un domāju, ka, ja kādam vēl būs izskatām kāds cits jautājums, mums būs uh, iespēja to darīt. Tēta Promptons kundze, kas varēs sniegt savu viedokli un redzējumu par šo jautājumu, un ceru, ka varēsiet pastāstīt arī kom par komisijas eh, pārdomām, jo līdz šim komisija savā zaļajā grāmatā nav nostājusies nevienā pusē un eh, ir ļoti piesardzīgi izteikusies. Varbūt jūs varat nedaudz tomēr vairāk pastāstīt par komisijas nostāju. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī es gribu vispirms pateikties eh, Kreutzmana kungam par to, cik pilnīgs un ambiciozs ir viņa atzinums. Uh, Visi galvenie jautājumi, ko iezīmējām zaļajā grāmatā, parādās arī viņa atzinumā, un viņš piedāvā risinājums nākotnē vairākos līmeņos. Mēs ar prieku redzējām, ka tika iesniegt ļoti daudzi grozījumi, kas norāda, ka šīs komitejas eh, deputāti ir ieinteresēti par šo tēmu un ka uh, pastāv zinām vienprātība par pievienoto vērtību, kāda varētu rasties, ja Eiropas Savienība rīkotos kopumā. Tas ir cīnoties visiem kopā pret eh, nelikumīgiem piedāvājumiem un eh, izstrādāt vienotus standartus tiešsaistes azartspēlēm. Protams, viedokļi atšķiras par to, kā pie mūsu mērķa nonākt, un eh, diskusijā tie arī labi iezīmējās. ka varētu būt dažādi varianti, eh, sākot no vienkārši sadarbības starp dalību valstīm līdz direktīvas ieviešanai, kurā būtu atrunāti visi svarīgākie jautājumi. Tā kā mums komisijai šķiet ļoti svarīgi saskatīt, kāds būs ziņojuma gala iznākums. Jo patiešām tas norādīs mums, kā tālāk rīkoties pēc zaļās grāmatas. Uh, priekšsēdētāja kungs prasīja, vai komisijai ir uh, kādi konkrēti lēmumi jau veikti. Man jā, jūs jāapbēdina, nē, mēs joprojām esam vēl konsultāciju fāzē. Mēs tikko noslēdzām to. Saņēmām 250 iesniegumus, kas jums varētu šķist, ka nav nemaz tik daudz. Uh, bet ir atbildējuši visi lielākie spēlētāji, kā arī starpnieki, e, kas ir, e, piemēram, interneta platformas nodrošinātāji, pakalpojumu sniedzēji, arī tie visi ir reaģējuši. Un esam runājuši arī par eh, patērētāju aizsardzības un, eh, un īpaši ievainojamo grupu nā, tiesību aizsardzību iestādes reaģējušas, tātad esmu saņēmuši 250 iesniegumus un centīsimies tos ņemt vērā tālāk strādājot pie ziņojuma centīsimies izvēlēties pareizo veidu, kā rīkoties nākotnē, bet, diemžēl, šodien vēl nevaru jums neko konkrētāk pateikt, kā tas notiks. Cerams, ka nākamajā reizē, eh, kad eh, tiksimies, ja ne nākamajā inko sēdē, tad plenāra sēdē komisija, cerams, ka varēs pateikt ko vairāk. Paldies! Labi, paldies, Promtāns eh, kundze! Nu, mums nav tā, ka uh, apbēdināja jūsu atbildi. Domāju, ka tikai Kreutzmana kungam vēl tika uh, eh, uzlikts papildus spiediens uh, čakli darboties, strādājot pie savu ziņojuma. Uh, ja uh, parlaments nonāks pie veiksmīga kompromisa risinājuma, tad komisija varētu uh, to ļoti arī ņemt vērā, protams, neko neatņemot no komisijas iniciatīvas tiesībām. Nu ko, Kreutzmana kungs, kas jums ir sakāms par līdz šim dzirdēto? Ja vēl kādam ir kas sakāms, mums vēl ir dažas minūtes, mums būs tāda iespēja. Vispirms, Kroicman kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mans mērķis ir panākt plašu vairākumu atbalstu licenzēšanai. Kolēģis Šerle mūs atbalstīja sādarbību un aktīvu subsidiaritātes izmantošanu, lai situācija paliktu tāda, kāda tā ir. Uh, Komisija arī vēlas, lai situācija paliktu tāda, kāda ir, taču sadarbība jau tagad draudz sabrukt, jo katra dalība valsts raugās, kā palielināt savus ienākumus un neieviest licencēšanu, un tas ir izšķirīgs aspekts. Manuprāt, licencēšana ir sasniedzamais mērķis, un Kolēģi, protams, aktīvi atbalsta subsidiaritāti, bet es zinu, ka mēs neiztiksim ar vienu pašu subsidiaritāti. Eh, es teiktu, ka mums ir jāizveido ietvars, kā kolēģis Foks norādīja, un eh, jāļauj dalību valstīm izlemt. Kolēģis Švābs eh, minimālos standartus saprata kā minimumu, uh, bet uh, ideja ir tāda, ka mēs nosakām minimālos standartus uh, krāpšanas apkarošanā, uh, atkarības apkarošanā, un tad dalību valstis var lemt, uh, kā rīkoties ar šiem standartiem, bet mums ir jāiestājas par licenzēšanu ja mēs teiksim, ka, uh, ja mēs noteiksim tādu detalizāciju, proti, ka, piemēram, loterijas paliks valstu pārziņā un vispārējo mēs reglamentēsim, nu tad es sacīšu, ka loterijas arī var uh, rīkot internetā tiešsaistē, tam ir vajadzīga licencēšana un tam ir vajadzīgs arī mērtiecīgs Eiropas Savienības regulējums, un tam savukārt mums ir vajadzīga plaša vienprātība, jo, Šarla Mozes kungs, ja uh, mēs neko nedarīsim, tad arī komisija neko nedarīs. Un uh, komisija jau uh, parādīja mums, uh, ka tad, ja parlaments nav vienisprātis, tad nekas arī nenotiek, tāpēc labāk diskutēsim par to, kā likt komisijai rīkoties, un to mēs varēsim panākt tikai tad, ja mums būs plašs vairākums. Un to mēs varam panākt nobalsojot par to, vai mēs gribam ambiciozāku regulējumu vai mazāk ambiciozu. Minimālie Standarti nenozīmē darīt tikai mazliet, Švāba kungs, un Abada kungs jau pieminēja regulējumu. Ja dalība valsts saka, ka Eiropas ietvers ir pietiekams, lai saņemtu licenci, nu, nu labi, ja dalība valsts vēlas pats savus standarts vēl pastiprināt atbilstoši subsidiaritātes principām, tad arī tas ir pieņemami Un eh, es šeit nesaskatu nekādu problēmu. Un eh, es jau savā ziņojumā mēģināju uh, neskriet uh, ar galvu sienā un Mm, nu, nedrīkst tā notikt, ka tas, kas ir pieļaujams Maltā, ir pieļaujams visā Eiropas Savienībā. Nu, tā tas nedarbosies. Un dalību valstīm, protams, ir lemšanas tiesībām, bet uh, ir jābūt iespējai ieviest uh, caurspīdīgu procedūru, licencēšanu un Un es gribētu zināt, kā tad mēs no vairākiem simtiem pakalpojumu sniedzēju izvēlēsimies tos dažus legālos. Nu, tas nedarbosies. Un uh, tam visticamāk komisija teiks nē. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāiesaistās. Nu, tāpat, piemēram, būtu, ja šī sistēma darbotos atsevišķi, piemēram, Šlēsvigas Holsteins pavalstī Vācijā, Un, uh, ja tur šī sistēma būtu neatkarīga, nu, tas nedarbotos, līdz ar to Vācijā valsts sistēmai pienāktu beigas. Tāpēc es vēlos visus kolēģus, kas vēlas atbalstīt subsidiaritāti, saprast, ka mums ir vajadzīga direktīva un ka mums ir jāpārliecina, lai komisija strādā pie šādas direktīvas, lai mēs varētu tālāk virzīt eh, šo notikumu attīstību Eiropā. Thank you very much. Lielas paldies! Šala Mozer uh, eh, kungs ar jūsu atļauju uh, gribētu uzklausīt vēl komentārus un pēc tam atgriezīsimies pie ter termiņiem. Paldies, centīšos runāt uh, angliski un cerams, ka visi šoreiz mani pareizi sapratīs. Gribu jums pilnīgi skaidri pateikt, ka Es neaizstāvu valsts monopols. Mana grupa neaizstāv valsts monopols. Mēs aizstāvam eh, dalību valstu tiesības definēt savu azartspēļu tirgu noteikumus. Jā, Vācija grib monopolu, tas ir eh, pieņemams. Eh, Dānijā strādā licenču modelis, ta, un ta, tas ir liels, ka tas tur darbojas, bet es nepieprasīšu, lai visas citas dalību valsts pārņem Dānijas pie, piemēru. Gribu pateikt, ka es nesu pret jūsu piedāvāto aktīvo subsidiaritāti, bet no otras puses mums jāpārliecinās, ka mēs visi to saprotam vienādi. Subsidiaritāte arī man ir eh, vērtīga un svarīga. Eh, ja mēs gribam, lai tā būtu aktīva, tas arī ir lieliski, bet eh, tieši kā to īstenot. Abāda kungs norādīja, ka viņš nav pārliecināts, ka esam jau gatavi direktīvas ieviešanai, un es viņam piekrītu. Bet Es domāju, ka Eiropas līmenī mums kaut kas ir jādara, lai stiprinātu eh, patērētāju aizsardzību. Grūtākais jautājums ir, kā to panākt. Es domāju, ka mēs varētu sākt meklēt veidus, kā dalību valstīm labāk sadarboties. Censties izstrādāt ietvaru Es nepieprasu direktīvu nekavējoties. Tāda varētu rasties pēc diviem, pieciem, desmit gadiem. Principā es nāsu pret direktīvu, bet es neuzskatu, ka jau šobrīd mēs esam tai gatavi. Bet neapsūdziet mani, ka e, es neko negribētu darīt e, Eiropas līmenī. Tā nav taisnība. Es gribu kaut ko darīt, bet es gribu, lai mēs daram par, kaut ko pareizu. Un es nedomāju, ka tas būtu, šis variants būtu direktīva. Kolēģi, mēs visi zinām, ka kaut ko tādu panākt padomē būs grūti. Vairums e, dalību valstu šobrīd negribētu pataisno ķerties pie direktīvas. Iespējams, pēc pāris gadiem es aizstāvēšu direktīvu, bet neapsūdziet mani neiropeiskumā vai aktivitātes trūkumā. Es tiešām kļuvu, um, es tēt uh, aizvainot, jo es neaizstāvu valstu monopolus un nesaku, ka Eiropas līmenī nekas nav jādara. Es gribu jums pilnīgi skaidri pateikt uh, savu domu un ceru, ka uh, mums izdosies atrast risinājumu. Tikai viens komentārs Eh, lūk, kas ir problēma. Ja mēs neko nedaram, tikai sakam, nu, mums būtu jāstrādā kopā. Nekas nenotiks. Bet otrs, ja mēs izstrādājam direktīvu uh, Eiropas līmenī, tad uh, tas ir jāapstiprina padomēji. Tas nu ir ļoti skaidrs. Uh, Bet mēs esam redzējuši, ka ir eh, liels atšķirības, būs jāmeklē eh, kompromiss, un tāpēc es saku, ka ir jāizstrādā ietvers, kurā katra dalība valsts var kaut ko piedāvāt, un eh, man šķiet, ka, pretē, ka direktīvas iznākums vēl nav uh, skaidrs, jo vēl ir jāpieņem lēmums padomē. Uh, Tāpēc es teicu, man, manuprāt, ir skaidrs, saprotams, ka arī padome ir nepieciešama, un tad mēs redzēsim, eh, kāds lēmums tiek pieņemts, un tad caur subsidiaritāti tiks eh, iestrādāts papildus eh, joms atspoguļojot, piemēram, kultūra atšķirības. Tā kā mana galvenā doma ir nevis nedaudz vairāk kopā sastrādāties, bet izstrādāt direktīvu un skatīties, kā to pieņem padomu. Labi, jā, paldies. Maierkungs, man tiešām šķiet, ka uh, debatas uh, angliski vajadzētu biežāk, tās ir ļoti dzīvīgas, bet nu nedaudz pretrunīgas. Ceru, ka nākamais uh, Maier kungs vēl ko piebildīs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es iesniedzu šādus tādus grozījumus un uh, Referents jau uh, norādīja, ka es uh, nepiekrītu viņa nostājai, bet, nu, uh, man ir dažādi apsvērumi, un man tagad loģiski jāpārdomā viss, kas šeit ir izskanējis, bet man ir šādi apsvērumi. Pirmkārt, mums ir 27 dalībvalsts ar 27 atšķirīgiem priekšstatiem par azartspēlēm. spēlēm un to mēs nevarēsim tā apvienot ar vienu pildspalvas vilcienu. Uh, Otrakārt, ja mēs ieviešam direktīvu un standartus vienalga kāda tipa, nu kaut vai attiecībā uz licencēšanu, tad mēs redzēsim, ka uh, sāksies uh, tāda attīstība, ka dalību valstis nevēlēsies šo licencēšanu, jo tad šo valstu teritorijā tiks apdraudēta azartspēļu norise. Un tāpēc man ir tādas zināmas šaubas. Direktīva radīs pienākumus, bet no otras puses tā radīs arī zināms ierobežojums, un par to ir manas bažas. Well, I think the overriding issue, if I may just uh, comment. Bet es domāju, ka uh, galvenais jautājums, pirms es dodu vārdu Kreutzmanu kungam, ir saistīts ar to, ko teica Foksa kungs un citi. Proti, tiešsaistes azartspēļu attīstību un tas, ka daudzi patērētāji vēlas ar to nodarboties, ir ievērojami mainījis uh, situāciju ar azartspēlēm visā Eiropā, un tā ir situācija, kas mums būs jāpieņem. Un jautājums ir, ko mēs ar to darīsim. Uh, Šila Mūzes kundze ļoti realistiski izteicās par to. Viņa sacīja, ka dalība valstis vēl nav gatavas e, tādiem fundamentāli integrētiem risinājumiem, bet no otras puses pamanīju, ka ir vēlme risināt e, šādas tādas patērētāja aizsardzības problēmas, un tur varētu iesaistīties e, valstis, kas teoretiski aizliedz iedzīvotājiem spēlēt internetu azartspēles, bet, kā Kreutzmann kungs sacīja, un pilnīgi pareizi sacīja, ka nav iespējams to izdarīt. Un tāpēc mums ir jāapzina šīs valstis, kas eh, teorētiski aizliedz azartspēles, un jāpalīdz tām saprast, ka principā situācija ir citādāka. Mums ir jānāk klajā ar pozitīvu un pragmatisku skatu punktu. Tāpat arī Iedzīvotāji iebilst pret nerealistiskiem nosacījumiem, kas viņiem tiek izvirzīti, un tas nedarbosies nevienā tieslietu sistēmā. Šobrīd ir situācijas, kur iedzīvotāji vēlas spēlēt azartspēles citās valstīs, un tas notiek uh, tādās valstīs, kur, teiksim, viņiem ir, uh, nav legāli pieteikties uh, laimestiem. Tāpēc mums ir jānostājas iedzīvotāju pusē, ņemot vērā dažādus aspektus, un es eh, esmu drošs, ka mēs to varēsim. Kreutzmana kungs, eh, grafiks. Jā, manuprāt, es jau izteicos par grafiku. Jums ir jābūt tam, bet varbūt jūs varētu iepazīstināt ar to vēlreiz. Jā, šobrīd mēs nevaram plānot balsot 19. septembrī līdz tam jums būs laiks strādāt pie kompromisiem. Nu, uh, saka Kreutzmana kungs, uh, mēs nemaz neesam tik tālu no kompromisa. Patiesībā ar Šarla Mozes kundzi mūsu nostājas atšķiras tikai ar to, ka viņa nevēlas direktīvu, un mēs jau varam lemt par to, bet pretējā gadījumā es domāju, ka nav tik traki, un mēs varēsim panākt uh, vairākumu. Priekšsādātājs, nu, mūs šobrīd. Uh, netrūkst laika, tāpēc, ja jums vajag vairāk laika, lai iegūtu optimālus rezultātus, tad mēs neiebilstu pret to. Bet, ja jūs tomēr paturat šo termiņu 19. septembri, tad uh, jums uh, nāksies eh, koncentrēt strādāt, veidojot kompromisu un diskutēt par to vēl plenārsēdē. Kreutzmann kungs, nav problēma ar to, jo Eh, Rūlas kundze jau sacīja, ka viņi par to diskutēs savā grupā, un eh, nu, mēs varam to darīt arī mazliet vēlāk, man ar to nebūtu problēma. Bet nu pamēģināsim pieturēties pie 19. septembra, un ja nesanāks, tad izdarīsim to mazliet vēlāk, priekšsādātājs. Nu, es vēlētos izvairīties no nostājas, kur mēs ar savu darbu tiekam galā pēc komitejas balsojuma un nonākam pie liela grozījuma daudzuma plenārsēdē. Manuprāt, tas liecina par uh, nepietiekamu komitejas darbu, jo īpaši attiecībā uz iniciatīvu ziņojumiem, kur plenārsēdēs ir simtiem grozījumu, ko es uzskatu, ka jūs esat attiecīgo jomu eksperti. Mūsu rīcībā ir gudrība un zināšanas, un mēs varam risināt daudzus jautājumus paši, tā vietā, lai nonāktu pie slikti sagatavotiem darbiem un neapmierinošiem rezultātiem plenārsēdēs. Es ceru, ka jūs man piekritīsiet, mums ir jākoncentrējas uz mūsu sadarbības kvalitāti un labu rezultātu sasniegšanu. Bet es vēl runāšu ar referentiem, ēnu referentiem, un, ja nu gadījumā būs vajadzīgs cits grafiks, tad es ar to iepazīstināšu priekšsēdētāju konferencē un, iz, un izvēlēsimies citu laika logu plenārsēdē. Mums ir vajadzīga skaidrs, ska, skaidrs labs balsojums plenārsēdē par šo kompromisu pakotni. Kreutzmann kungs. Es domāju, ka uh, lielākā daļa no grozījumiem ir paredzēta, lai konkretizētu ziņojumu. Vienīgā problēma ir tāda, ka mums ir jānolēmj, vai mēs vēlamies direktīvu vai nē. Tā ir vienīgā lielā atšķirība, ko es saskatu. Ir visādi sīkumi, bet ar tiem nebūs problēmu. Tātad par šo direktīvu tas ir galvenais lemjamais jautājums, un uh, par to tad arī ir jāizlemj. Ja jums ir jāsaprot, ka citās grupās, ne tikai manā grupā, ir atšķirīgi viedokļi. Šie viedokļi var pat atšķirties no viņu valstu nostājas. Tāpēc, jā, nu mēs tur varam teikt, ka es vai Šaudemozes kundze vai abats domā tā vai uh, citādi, un mēs varam atrisināt šos jautājumus ēnu referentu sanāksmēs. Mēs Bet, nu, ja mums neizdosies ar pirmo reizi, tad mēs uh, risināsim šos jautājumus atkārtoti. Labi, priekšsēdētājs, paldies uh, jums visiem par vienu no dzīvīgākajām diskusijām, kas mums ir bijusi, un tādam arī ir jābūt politiskajam darbam. Nu, labi, mēs esam nonākuši pie pēdējā šīs dienas darba kārtības punkta. Mums ir jādiskutē par ziņojuma projektu ko ir izstrādājis profesors De Campos, un tas ir mūsu atzinums, kas paredzēts ekonomisko lietu komitejai par ES valsts atbalstu noteikumu reformu attiecībā uz vispārējais tautsēmnieciskas nozīmes pakalpojumiem. Es tūlīt došu vārdu referentam. Ēnu referenti ir Švāba kungs no Tautas partijas politiskās grupas. Kas ir ēna referents Aldei? Ā, Kreutzmann kungs. Zaļo vārdā. Vai šeit ir kāds no zaļajiem? Konvis kunga nav šeit. De Jonga kungs, vai jūs varētu viņa vietā izteikties? Un es savukārt esmu referen ēna referents ECR vārdā. Man arī ir prieks šeit sveikt komisijas pārstāvjus, vai šeit ir Pasarīni kundze? Nē, bet šķiet, ka Kīkopenas kundze izteiksies viņas vietā. Nu labi, no konkurences ģenerāla direktorāta. Labi, tad dosim vārdu uh, De Kampusa kungam. É necessário contextualizar os serviços de interesse económico geral lembrando a sua origem. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka ir jāskat šis, šī tēma kontekstā. Šie pakalpojumi kavē ekonomisko izaugsmi gadījumos, kad eh, tirgus eh, instrumenti nav bijuši izstrādāti un valstī bijis jāatbild uz eh, tautas prasībām. Tieši šādā veidā tika izstrādāti šie pakalpojumi. Dažiem bija ekonomiska uh, dimensija, citiem arī sociālā dimensija, pārklājoties daļēji ar ekonomisko būtību. Galvenā uh, mērķis bija izstrādāt sabiedriskus labumus un nevis radīt iespēju atsevišķām grupām gūt mm, priekšrocības no tām. Gribējām izstrādāt eh, produktus, eh, lai aizpildītu vakumu, kas pastāvēja tirgu. Valsts sektoram bija jāiestājas, lai aiz, aizstātu līdz šim brīvprātīgi nodrošinātos pakalpojumus, lai nodrošinātu Eiropas eh, pamatvērtības. Tad ir radies jautājums par to, kādus eh, likumīgus instrumentus mēs varētu izmantot, lai noscītu, kas ir vispārējais tautsaimniecisks nozīmes pakalpojumi. Atsevišķos gadījumos tas ir veiksmīgi darbojies, bet pastāv joprojām trūkumi, kas jāaizpilda. Mums ir nepieciešami skaidri eh, sabalansēti likumiskie instrumenti, lai uh, efektīvāk nodrošinātu augstas uh, kvalitātes vispārreiz tautsemniecisks nozīmes pakalpojumus. Mums vajag sabalansētu, saprātīgu pieeju pakalpojumu sniegšanai un jāizvairās no konkurences kropļošanas, it īpaši runājot par attiecībām starp dalību valstīm. Tāpēc es uh, iesniedzu mūsu atzinumu arī uh, ekonomisko monetāro lietu komitejai, jo ir zināma Uh, savietojamību starp šiem pakalpojumiem, kas uzskaitīti 14. 28. protokola pantā. Tas ir jāskata kontekstā ar konkurences nosacījumiem, kas parādās 106. un 107. pantā. Tāpat laikā ņemot vērā normas, uh, kas iezīmēs Altmarka uh, lēmumā ir jābūt eh, šajos pakalpojumos eh, jāņem vērā arī sociālās tiesības un patērētāja aizsardzība. Mums ir nepieciešams mm, mm, tiesiskā eh, skaidrība, lai noršķirtu vispārējais tautsaimniecisks nozīmes pakalpojums no citiem, kas rada likumiskas grūtības gadījumā, ja tiek jaukti kas arī izskatīti iepriekš Eiropas kopienu tiesām. Un tas ir eh, jāveic paturot prātā, ka gan vietējām, gan reģionālām pašvaldībām ir nepieciešams mūsu lēmums, arī tām vajag vienkāršota un ātra procedūra, kas veicina MVU iesaistīšanos. Es gribētu pateikties kolēģiem, kas arī ir ieguldījuši darbu, iesnieguši grozījumus, un ja jums vēl kas ir sakāms, jūs varat iesniegt līdz uh, otriem uh, datumam tos, un paldies par jūsu ieguldījumu, paldies par jūsu nākotnes darbu. Paldies! Uh, Vārds Švāb kungam. Paldies priekšsādātāji. Uh, kā savas frakcijas ēnu references vēlētos uh, pirmām kārtām pateikties referentam par uh, labi paveikto darbu, un eh, mēs saprotam, ka eh, ir gaidāmas eh, pamatīgas diskusijas, bet jāteic arī, ka komisijas priekšlikumā ir virkne pozitīvu aspektu, jo īpaši attiecībā uz uh, minimālo regulējumu pakalpojumu sniegšanas jomā, kā arī attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem un uh, vispārējās intereses uh, pakalpojumu uh, robežvērtību pārskatīšanu un uh, dažādu pakalpojumu veidu norobežošanu. Es uzskatu, ka uh, ar šo priekšlikumu mēs varētu panākt uh, labu uh, rezultātu. Runājot par De Kampusa kunga atzinumu, vēlētos pievērsties trim punktiem, un par to es arī iesniegšu grozījumus. Jā, De Kampusa kungs, 14. pantā jūs ierosināt uh, leģislatīvu iniciatīvu, lai uh, panāktu saskaņu ar ES līgumu 106 un 107 pantu. Un uh, mēs labprāt vēlētos, lai šeit būtu runa tikai par palīgu noteikumu pārskatīšanu, jo nu, ir jādomā, jāņem vērā arī uh, to, ka uh, subsidiaritātes princips pirms īsa laika vēl tika slavēts šajā komitejā, bet uh, tas uh, noved arī pie tā, ka pašu dalību valsts struktūrām ir jālem par to, kas atbilst viņu kvalitātes ietvariem un kas nē. Tālāk vajadzētu definēt eh, vispārējais intereses eh, pakalpojumus un eh, to atšķirību no tādiem pakalpojumiem, kas nav saistīti ar sabiedrisku labumu. Un šorīt mēs jau dzirdējām, ka nav, nav vienprātības, nav viendabīguma attiecībā uz šiem jautājumiem, un es ceru, ka šis atzinums varēs mainīt situāciju. Un tāpat arī runājot par sesto pantu, es domāju, ka vajadzētu. Uh, paraudzīties, uh, kāda ir situācija ar uh, šiem uh, vietējiem pakalpojumiem un de minimis regulējumu. Bet, nu, katrā gadījumā es eh, varētu pateikties eh, kolēģiem un referentam un ceru, ka mēs nonāksim pie laba rezultāta. Bet uh, svarīgi ir tas, cik ļoti arī Altmārka lietas spriedums ietekmēs komisijas lēmumu. Es ceru, ka mēs uh, nonāksim pie tā, ka uh, vispārējais intereses pakalpojums ir tāds tad, ja šie četri priekšnosacījumi tiek izpildīti. Un uh, tāpēc arī uh, komisija komisijas interesēs būtu pārbaudīt, ka četri nosacījumi tiek izpildīti. Es ceru, ka mums par to vēl būs uh, interesanta diskusija un uh, tāpat arī par 14. pantu un ka mēs nonāksim pie laba rezultāta. Uh, thank you, Mr. Schwab. Paldies, Švāba kungs, Kreutzmann kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties eh, Dekampa kungam par atzinumu. Un uh, ekonomiskās krīzes kontekstā un uh, izskanot visām diskusijām par finansējumu, šī uh, tēma ir ārkārtīgi svarīga un uh, ir svarīgi, lai būtu skaidrs tiesiskais ietvers visiem dalībniekiem, piedāvājot pakalpojumus. Uh, un ir jānodrošina izpildāmi un efektīvi nosacījumi. Taču gadu, vairākus gadus pēc Altmarka lietas sprieduma joprojām rodas principiāli jautājumi, ko uzdod atbildīgās iestādes. Tātad, acīm redzam, nav skaidrības lokālā un reģionālā līmenī, vai runa ir par ekonomiskiem vai nekomerciāliem pakalpojumiem. Un, uh, ko tad īsti šī procedūra nozīmē? Komisija ir mēģinājusi panākt lielāku skaidrību, taču vajadzētu labāk eh, darīt zinām jau esošo regulējumu. Komisija ir ierosinājusi diversificētu un izsvērtāku pieeju, bet eh, es konkurences tiesību piemērošanām mēs nedrīkstam palaist garām galveno mērķi, proti godīgāku konf konkurenci un funkcionējošu iekšējo tirgu. Un eh, šim mērķim ir jādarbojas arī attiecībā uz šiem eh, vispārējais intereses pakalpojumiem. Pakalpojumiem Komunālā līmenī būs eh, neliela ietekme uz dalību valsts sastarpējām attiecībām. Es eh, apsveicu to, ka komisija tomēr eh, vēlas nodrošināt, lai arī reģionālā līmenī situācija atbilstētu, konku, atbilst konkurences noteikumiem, un ir svarīgi, lai Eh, noteikumu vienkāršošana iet roku rokā ar kontroli un ir jāņem vērā ne tikai peļņas, bet arī izmaksu aspekti. Jo tas, kurš strādā efektīvāk, tam ir jāsaņem arī labāks uh, atalgojums. Ir jādod stimuls šiem eh, vispārējais intereses pakalpojumiem un jānodrošina labāka eh, pieeja. Un eh, es ceru, ka arī tas tiks ņemts vērā šajā atzinumā un pateicos par dekampusa kunga paveikto darbu. Uh, Dion, Dion kungs šķiet ir nākamais. Dionkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jāsaka, ka es gribu pateikties referentam par šo atzinumu, jo vismaz, kas attiecas uz mani, es neredzu nepieciešamību izdarīt jau kādus grozījumus, gribētu tikai zināmas precizējumus. Un es uh, esmu visai atturīgs attiecībā uz likumdošanas iniciatīvu, tomēr saprotu iemeslus, kādēļ tas tiek piedāvāts. Un es atbalstu otro punktu šajā atzinumā. Otrā lieta ir vienkāršošana. Un komisija jau ir nākus klajā ar ļoti svarīgiem priekšlikumiem un idejām attiecībā uz deminimis normām. kas man šķiet ir pilnībā atbalstām. Vienīgais, teiksim, tāds jautājums par komisijas paziņojumu man ir eh, sekojošs. Mēs redzam, ka teksta beigās komisija pēkšņi runā par to, ka ir jāpārbauda dalību valstu efektivitāte. Tas man ir kaut kas jauns. Es saprotu konkurences noteikums, bet te iet runa par kaut ko citu. Uh, ja notiek pārbauda vai dalībvalsts ir bijis pietiekami efektīvi, šeit es redzu zināmu sasaisti ar ekonomikas pārvaldību. Un es nezinu, vai tas tiešām ir nepieciešama, un es nezinu, vai šeit nevajadzētu drīzāk likt uzsveru uz konkurences noteikumiem, nevis kaut ko citu, bet es pilnībā atbalstu referentu par šo atzinumu projektu. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Es eh, gribētu īsumā izteikties kā ēnu referents no savas grupas. Gribētu pateikties Antonio par to, ka viņš ir uzsācis debatas par šo jautājumu. Es domāju, ka eh, vietām te iet runa par eh, vis, pārējas tautsēmniecības nozīmes pakalpojumiem, un komisija ir skaidri pateikusi, ka publisko pakalpojumu sniegšana ir, tātad, kas sniedz šos publiskos pakalpojumus, to dalībvalsts var brīvi izvēlēties, vai tas ir valsts monopola uzņēmums vai kāds privātais uzņēmums. Es saprotu, ka dalībvalsti izvēle šajā gadījumā var būt ļoti atšķirīga, piemēram, manā valstī ūdens apgādi nodrošina privātais sektors atbilstoši strikti noteiktām vadlīnijām, un regulators nosaka uh, gan um, investīcijas, kas ir jāveic, gan efektivitātes rādītājs un tam līdzīgi. Un es domāju, ka dalība valstis at attiecīgi varētu izlēmt dažādi šai sakarā. Tādēļ es saprotu jautājumu, kas varētu rasties attiecībā uz efektivitāti un kvalitāti. Es saprotu, ka privātā sektora operatori varētu sniegt vadlīnijas atbilstoši valsts noteiktajām vadlīnijām. un tas, kāda, cik lielā mērā būtu nepieciešams valsts atbalsts, to nosaka katra dalība valsts atsevišķi. Un es domāju, ka komisijas izvēlētā pieeja ir tāda, ka Tā kā mums ir nolēmums šajā jautājumā, tad uh, varam secināt, ka vietām ir nepieciešami uzlabojumi un pilnveidojumi, bet gadījumos, uh, kad uh, valsts sniegtie pakalpojumi nav bijuši pietiekami efektīvi, tos sāk sniegt privātais sektors. Un es domāju, ka tas ir uh, ļoti normāli. Un eh, tas sasaucās ar valsts iepirkumu jautājumiem, un mēs esam redzējuši arī uh, konsolidācijas piemērus starp vietējām pašvaldībām, piemēram, kas uh, vēl sniegt pakalpojums. Un arī šeit ir prasība ievērot valsts iepirkumu noteikumus, tādēļ, lai nodrošinātu konkurenci. Tātad es gribētu, lai šeit mēs fokusētu uz to, ko komisija cenšas izdarīt, nevis uh, nosakot jauns kaut kādas politiskās prerogatīvas vai mainot definīcijas par to, kas ir uh, šie vispārējais tausmas nozīmes pakalpojumi. Es zinu, ka daudz cilvēku to cenšas darīt. Mums vēl ir trīs runātāji pieteikušies. Van Jū, Kratsvilt un Vēlers kundze. Mums ir jābeidz 6.30, bet es domāju, ka mēs to izdarīsim. Vaņokons, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdātāji. Es eh, gribētu apsveikt Antoniju par to, kā jums izdevās apkopot dažādas viedokļas savā atzinuma projektā, eh, kuru izstrādājāt īsu kas nebija vienkāršs uzdevums, e, apskatot tik sarežģītu tēmu. Tā kā Antonija uzskata, ka jūsu darbs ir e, tiešām vērtējums kā panākums. Un sveicu to. Tomēr es pievienojos, un te neviens nebūs pārteikts. Pilnībā pievienojos Antonijo teiktiem otrajā punktā. Domāju, ka par to mēs, Žoma kungs, vēl varam diskutēt. E, kvalitatīvs ietvers Eh, runājot par vispārējais nozīmes tautsaimniecības pakalpojumiem, ir svarīgs, bet mēs varētu izstrādāt arī kvalitatīvu kopīgu ietvaru, kurā mēs spējam definēt kritērijus, mērķus un vērtības, ko gribam iekļaut šajos eh, pakalpojumos, kas ir fundamentāli svarīgi iekšējiem tirgum, un tāpat laikā nodrošināt juridisku skaidrību ar likumdošanas iniciatīvu, kas par spīti visam uh, at, kas eh, par spīti visam būs eh, palīdzīga roka dalībvalstīm, īstenojot eh, arī subsidiaritātes principu. Es domāju, ka tas ir iespējams, ja mēs izrādām gribu diskutēt un strādāt kopā. Tas, ko mums Antonio piedāvā savā atzinuma projektā un komisijas piedāvātā, piedāvātais, piedāvātais iezīmē plašāku ceļu, kas ir eh, jānoiet un kur, pa kur jāiet visiem kopā. Un, Antonio, es piekrītu tevis teikiem, bet trešajā punktā, kur tiek runāts par uh, tirkus efektivitāti, es domāju, ka tu nedaudz aizmirst par sociālajām normām. Es domāju, ka strādniekiem un patērētājiem ir eh, jātiek uzskatītiem kā svarīgai daļai eh, iekšējā tirgus konkrētspējas nodrošināšanai. Eh, šiem cilvēkiem ir jābūt ar labiem apstākļiem savā darba vietā, viņiem tajā ir jājūtas labi, lai viņi varētu novērtēt iekšējo tirgu un arī, lai ar savu darbu padarītu iekšējo tirgu konkrētspējīgāku. Es domāju, ka, Antonio, tu es nedaudz aizmirst šo aspektu. Un mēs no jauna un jauna atgriežamies par šīm diskusijām, kas nekur nevirs, bet tomēr ir jācenšas pie tām turpināt strādāt. Tātad jautājums par to, kā mēs definējam vispārējais tautsaimniecisks nozīmes pakalpojums, kas ir vispārējais nozīmes pakalpojumi bez tautsaimniecisks nozīmes, kas ir tikai tautsaimnieciska nozīme. Jā, to, par to mēs nevaram panākt skaidru definīciju, jums katram ir savas tradīcijas, sava izpratne par to. Bet tāpat laikā eh, Ir krīze, kas izdara spiedienu uz mums un liek mainīt mūsu attieksmi un atvērt savu domāšanu. Es domāju, ka mēs varētu vēlreiz mēģināt panākt skaidru definīciju Tas nepieciešams, lai iekšējais tirgus paturot prātā pakalpojumu, kas jāsniedz pa pilsoņiem, un e, val, ņemot vērā gan valsts e, prasības, gan privātā sektora prasības, gan konkurences noteikumus, ka visu to ņemot vērā, ka izdotos panākt vidēji termiņa līdzekli, kas nodrošinātu, ka iekšējais tirgus šajā ļoti svarīgajā dosjē spēj rēģēt uz globāliem uh, iz, izaicinājumiem. Nu, sakot, globalizācija šķiet uh, muļķīga, nu, es esmu sociālists, uh, bet uh, tomēr to nevar noliegt, globalizācija notiek, labi, pieņemsim to, bet tāpat laikā īstenosim nosacījumus, kas visiem dar. Uh, Lielas paldies, Antonio, un uh, par šo uh, valsts iepirkumu vajadzētu um, precizēt, ka MVU eh, attiecībā uz tiem mēs gribam eh, patre, eh, turpināt radīt jaunas darba vietas, kas arī ir jāprecizē šai dosijai. Lielas paldies par paveikto darbu. Paldies. Nākamā lūdzu runātāja Bilda kundze. Lielas paldies. Es piekrītu, ka mums ir jāizvairās no konkurences kropļošanas, jāveicina inovācijas un tirgus efektivitāte. Uh, Eh, turpretim par vispārējo es piekrītu Andrēsam un Malkolmam. Es ceru, ka mēs nelācāksim diskusijas, kas mums bija par vienotā tirgus aktu, par ko mums beigās izdevās panākt kompromisu, kur bija skaidri pateikts, ka subsidiaritāte ir jāņem vērā visos mūsu tālākajos darbos. Tā kā neatgriezīsimies pie šīm diskusijām, necentīsimies regulēt Eiropas līmenī eh, to, kas ar vienotā tirgus akti tika nolemts, ka jādara vietējā līmenī. Es paturpināšu Andrēs teikto par 14. pantu. Leģislatīvas eh, iekšlikums te nav nepieciešams. Mēs nevaram runāt par kompensēšanu tirgus eh, rīcību nespējas gadījumā. Tāpat es nedomāju, ka 4. punktā ir atbilstoši un derīgi runāt par skaidri pateiktām e, disk, e, atšķirībām starp ekonom, tautsaimniecisks un netautsaimniecisks nozīmes pakalpojumiem. Paldies, beidzot, Vāler kundze. Jā, dankašana. Paldies, priekšsādātāji. Jauki, ka es varu izteikties pēc kolēģis bildes, jo, manuprāt, mūsu viedokļi ievērojami atšķirs un skaisti vārdi vien te nelīdzēs, ja gadījumā notiek tirgus darbības kļūda, un, tam, un, un tā rezultatā mēs nonākam pie pārāk lielas liberalizācijas un deregularizācijas, tad mana frakcija iestājas par jaunu regulējumu. Es uzskatu, ka Eiropa ir vienprātīga par to, ka uh, pagātnē daudzās Eiropas Savienotas valstīs, tos ir apvienotajā karalistē, finanšu tirgu bija pārāk daudz liberalizācijas. Mēs uzskatām, un Antonijo to jau ir norādījis, un Bernadeta vēlreiz ir uzsvērusi, proti, mēs uzskatām, ka arī tirgū ir jābūt regulējumam, un es atceros vēl labi savu ziņojumu par valsts privāto partnerību, kur mēs visi uzskatījām, ka ir bijuši labi funkcionējuši projekti un arī slikti izstrādāti projekti, kas pat ir radījuši zaudējumus. Bet neatkarīgi no tā, mēs ļaujam lemt, eh, kas ko gribētu darīt un eh, skatīt to visu atbilstošu kvalitātes standartu. Un eh, kristīgi demokrāti kristīgie demokrāti un konservatīvie uzskatīja, ka mans eh, pētījums nav pieņemams, ka eh, komunalizēšana varētu darīt labu. Nu, pēdējo piecu gadu laikā pie mums Vācijā ir noticis diezgan daudz rekomunalizācijas sākot jau no atsevišķiem projektiem, kur eh, pilnīgi pretēji liela apvienotās karalistas situācijai patiešām ir notikusi šī rekomunalizācija. Un šobrīd notiek diskusijas pat kristīgi demokrātiskās aprindās un reģionos, kas saistībā ar jauno energopolitiku vajadzētu apsvērt vai pavalstīm un reģioniem nevajadzētu atpirkt atpakaļ tās eh, daļas, ko viņi ir pārdevuši, lai panāktu efektīvāku un izdevīgāku darbību un piedāvāt iedzīvotājiem jaunus energoresursus. Tātad tieši tas arī notiek, nevis plašāka privatizācija un uh, komunālo pakalpojumu sniegšana uh, no privātu uzņēmēju puses, bet gan uh, komunalizācija. Par to mēs šeit nevaram lemt Briselē, bet es labvēlīgi vērtēju šos notikumus, kas ir uh, parādījušies finanšu tirgos. Un uh, Principā tas ir attiecies arī uz uh, komunālo pakalpojumu sniedzējiem, kā atkrituma apsaimniekotājiem, enerģijas nodrošinātājiem, ūdens piegādātājiem un citiem. Paldies! Mums ir no, tāda bijušas uh, ļoti cīvas debats, un tātad aicināšu uh, komisijas pārstāvi komentēt pār priekšlikuma mm, priekšvēsturi un pēc tam arī kampusa kungam būs iespēja parunāt par tālāko darbu grafiku. Paldies, priekšsēdētāji! Patiešām ir vērtīgi atgādināt ietvaru un mērķi, e, grozījumiem noteikumos attiecībā uz vispārreiz tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem. Te mēs nerunājam ne par liberalizāciju, ne par privatizāciju, ne par pakalpojumu pašu kvalitāti. Te mēs konkrēti runājam par noteikumu nospraušanu, saskaņā ar kuriem e, dalībvalsts, e, valsts iestādes var e, izmaksāt kompensācijas par šādu pakalpojumu sniegšanu privātiem uzņēmējiem. Tāpēc komisijas galvenais priešlikums balstās uz 108 pantu un nevis kādu citu uh, līguma pantu. Mūsu mērķi uzsākot reformu, uh, kas tika izklāstīti Marta e, paziņojumā, pirmkārt ir uh, skaidrības panākšana. Šodienas diskusijās, kā arī citās novērotajās diskusijās, es konstatēju, ka arī citi to e, uztver kā ļoti svarīgu mērķi. Protams, e, šo jauzdomu esam zināmā mērā ierobežoti, jo skaidrība ir jāpanāk e, gan juridiskā aspektā, no tiesas viedokļa raugoties, bet e, ņemot vērā šo ierobežojumu, komisija centīsies cik iespējams e, paskaidrot piemērojumās normas un paskaidrot, cik vien iespējams eh, skaidri pateikt, ko mēs saprotam ar tautsaimniecisku, ar netautsaimniecisku eh, pakalpojumu, ar vispārējais nozīmes pakalpojumu, kas ir visi šie termini, kas parādās runājot ar šīm normām. Otrais mērķis, eh, kas iezīmējās mūsu paziņojumā, ir panākt uh, diversificētākus eh, nosacījumus, kas ļauj ņemt vērā to, cik dažādi var būt vispārējais nozīmes pakalpojumi. To ietekme var būt ļoti atšķirīga. Ietekme uz eh, konkurenci eh, kopienas iekšienē. Un, protams, tas nozīmē, ka mēs paredzam vispārējais nozīmes tautsaimniecisks nozīmes pakalpojumiem, kas ir mazā mērogā, e, centīsimies panākt pēc iespējas vienkāršākus noteikumus. Bet tāpat laikā, runājot par VTNP, kam ir liela un nopietna ietekme, un kas spēlē izšķirīrošu lomu Eiropas ekonomikas konkrētspējas nodrošināšanā, e, kon kompensēt to ieguldījumu konkrētspējas nodrošināšanā un labāk ņemt vērā un uh, radīt uh, veicinošus faktorus, kas ļaut šādus pakalpojumus sniegt pēc iespējas efektīvāk. Mēs negrasamies veikt efektivitātes pārbaudi, jo ja kāds vispārējais nozīmes pakalpojums tiek sniegts efektīvā veidā un uh, uzskaitītie kritēriji uh, tiek izpildīti, tad drīzāk mēs runājam par situāciju, kad mēs aicinātu dalību valstis uh, izveidot motivācijas uh, pasākumus, kas veicinātu uzņēmumu šādus pakalpojumus sniegt efektīvi. Noslēgumā Gribu norādīt, ka mēs ejam uz priekšu, pārskatot eh, dokumenta esošo redakciju un cerams, ka varēsim to publiskot arī eh, drīzākajā laikā un nosūtīt to visām Eiropas iestādēm pārējām. Jūs komentārs bija ļoti noderīgs. Liels paldies, ka pastāstījāt priekšlikuma priekšvēsturi. Tas bija tiešām vērtīgi. Uh, vēršos atkal pie uh, referentu. Vai jums ir vēl kādi gala secinājumi? Un vai jūs varētu arī pastāstīt par laika grafiku? Paldies! Es eh, negaidīju, ka mums būs debats par uh, politzinātni, bet, nu, eh, taisnība vien ir, ka mums ir jāpieņem plaša um, um, un iekļaujošā attieksme, un tāpēc domāju, ka iesniegtie grozījumi izskanējušie komentāri ir ļoti noderīgi. Ir atsevišķas jomas, kurās uh, ir grūti nepiekrist. Grūti nepiekrist, ka uh, eh, Altmārka uh, eh, lietas spriedums ir jāņem vērā. Tāpat ir jāņem vērā, ka uh, eh, VTNP uh, sniegšanas mērogs var būt ļoti atšķirīgs un līdz ar to arī to ietekmes uh, apjoms atšķiras. Mums ir jāpaturprātā intelektuālā īpašuma tiesības e, un jānāk, jāņem vērā gan vietējo, gan reģionālo Uh, iestāžu vajadzības. Bet papildus nesaskaņas pastāv par subsidiaritātes principu, par to, kā to skatīt šai sakarā. Un e, vai šie jautājumi būtu jāizskata Eiropas Savienībā centralizēti? Dalību valstīm ir e, tiesības rīkoties e, šais jomās, tāpat laikā mums nepieciešama arī Eiropā kopēja pārvaldība. Mums ir jāizstrādā likumdošana, kas būtu savietojama ar subsidiaritātes principu. Mums ir jānodrošina, ka Eiropas mērogā pieņemtie lēmumi ir savietojami ar dalībvalsts lēmumiem. Es negribu izstrādāt tāt, eh, kādas daudzas jaunas definīcijas. Eh, un uzskatu, ka komisijas prezentācija šai eh, jomā bija ļoti precīza, ka mums ir jāvienojas par esošajām definīcijām. Līdz šim Darbs ticis veikts ļoti augstā līmenī, definējot kopējās ekonomiskās intereses. Piemēram, pirmo reizi ir izstrādāta tik laba diagrāma, kā iezīmējas eh, dokumentā, esošajā dokumentā. Mēs nevaram runāt par eh, subsidiaritāti atsevišķi, uh, Mums eh, šis jautājums jāskata kopā ar eh, pārvaldību visas Eiropas līmenī. Priekšsēdētāji kungs, ar jūsu atļauju. Es eh, gribētu norādīt, ka esmu iemācījies no jums vienu lietu. Mēs par šo jautājumu esam runājuši jau desmit gadus un esam nonākuši pie secinājuma, bet priekšsēdētāji kungs, Es domāju, ka nu ir pienācis īstais laiks beidzot ķerties pie konkrēta darba un censties izvairīties no ieiešanas jaunā neauglīgu pārunu desmitgadē. Tāpēc pateicos komisijai par vērtīgo prezentāciju. Paldies par to, ka izklāstījāt eh, priekšlikuma Eh, vēsturi, un eh, domāju, ka tā ir jāaptur prātā. Komisija norādīja, ka eh, likumiskais pamats šim priešlikumam ir 108. pants, un mērķis ir padarīt skaidrākas uh, diskusijas par šo jautājumu, ņemot vērā tiesas lēmumu, iepriekšējos lēmumus. Lās paldies visiem! Paldies! diskusijas vēl varētu turpināties, un tiešām, jā, tās jau ir ilgušas desmit gadus, varbūt pat vairāk, divpadsmit. Vissvarīgākais ir, ka līdz 2. septembrim jāiesniedz grozījumi pulk, līdz 2012. jo 19. septembrī par to balsosim, jo ekonomiskas eh, komitejai jāsaņem līdz 4. oktobrim mūsu lēmums, un Kopenas kundze uh, norādīja, ka komisija izstrādās arī jaunu priekšlikumu, tā kā faktiski ekon eh, komiteja pie tā izstrādās jau, eh, strādās pie tā nedaudz par vēl, manuprāt, būtu vajadzējis darbs veikt jau dažus mēnešus ātrāk, bet, nu, tiešām gaidīsim vēl grozījumus, arī es eh, pilnīgi noteikti dažus iesniegšu pats, un tad 19. datumā balsosim. Un pirms tam varēsim arī apspriest kompromisu priekšlikumus. Atvainojiet, tātad 9. vai 19. 19. datums ir tas, līdz kuram varat iesniegt grozījumus. Līdz ar to beigsim sēdi. Eh, Priekšstādātais laipni pasakās arī uh, tulkiem. It īpaši tāpēc, ka sēdes uh, pēdējā daļā bija iespējams arī uh, tulku darbu dzirdēt un novērtēt. Tik pārvarēt tehniskie šķēršļi, kas radās rīt cēlēnā. Uh, Rīt runāsim par Eiropas eh, Savienības un Ķīnas attiecībām, tad pulksten desmitos runāsim par Riš, eh, Rošfo, Ivanovo un Kožičņika eh, atzinumiem. Lūdzu, sagatavojiet savas balsošanas kartītes. Tad uzklausīsim ietekmes novērtējumu par viesabunēšanu. Uh, Mēs e, uzzināsim parlamenta spētījuma rezultātus, kas, manuprāt, ir e, ļoti jauna, interesanta iniciatīva, un tad pēcpusdienā sāksim jaunu likumdošanas iniciatīvu pār muitas pastiprināšanu, e, par īpašuma, intelektuālā īpašuma tiesībām. Ceru, ka rītdien ieradīsieties. Lās paldies par dalību šodien sēdē.